Powoli będziemy zaczynać, bo mamy dosyć. Dāmas un kungi, sāksim sēdi. Mums ir diezgan blīva darba kārtība, bet eh, tā ir arī ļoti interesanta darba kārtība. Atvainojiet, ka vakar nevarēju piedalīties sēdē, un paldies, sirsnīgs paldies De Castro kungam par vakardienas sēdes vadīšanu. Šodien mēs pievērsīsimies jaunajiem lauksemniekiem KLP reformas īstenošana, 2013. gada KLP reforma. Vakardien es Poznaņā tikos ar jauniem lauksemniekiem, 1500 dalībnieku Um, arī Kofa Kožika, ģenerālsekretārs, bija klātesošs. Um, es jau biju pirms gada pieteicies šo tikšanos, tādēļ nevarēju atteikties. Un šodien mums ir augsta ranga viesi. Tūlīt viņus stādīšu priekšā. Um, vispirms mūsu darba kārtībā ir pētījums Eh, ko mēs pasūtījām jaunie lauksaimnieki, KLP reformas 2013. gadā īstenošana, es jau iepriekš to pieminēju, un jūs, protams, zināt, ka mēs eh, gribam arī, ka Puto kunga ziņojuma vēl papildināt ar papildu informāciju, tā teikt. Pētījumu sagatavoja konsorcijas Čehijas, Zinātņu par dzīvības institūts no Prāgas, Čehijas eh, Zinātņu akadēmijas eh, institūts un Hatton institūts no Skotijas. Pētījumu pārvaldība bija mūsu politiskās eh, nodaļas B ziņā, un runa bija tātad par um, KLP reformas implementācija jauniem lauksimniekiem, īpaši uh, tika analizēts iestāšanās barjeras, kā arī atsevišķo dalību valstu atšķirīgie implementācijas stili. Un tagad slēdz Lukašu uh, Zagātu no Čehijas Zinātņu par dzīves universitātes no Prāgas un Liena Sutherlandu no James Hattona institūta Skotijā. Uzpirms uzklausīsim ekspertus, viņiem tiks dotas 20 minūtes, pēc tam uzklausīsim komisijas pārstāvjus, eh, ja eh, viņi vēlēsies izteikties. Kā parasts, arī deputātiem būs iespēja uzdot jautājumus pēc prezentācijas. Jautājums ir ļoti nozīmīgs, <clears throat> bet mūsu viesi arī būs viss tie, kas vislabāk varēs par to pastāstīt. Un es lūdzu, sveicu zālē viesus, kas šeit ir eh, pēc De Castro kunga aicinājuma. Tā ir eh, apmeklētāja grupa no Ziemeļitālijas. Sirsnīgi sveicam viņus mūsu lauksaimniecības komitejas sanāksmē. Priecājamies par jūsu klātbūtni. Un priecājamies, De Castro kungs, ka jūs esat šos vietas atvedis. Un arī sirsnīgi sveicu šere, šodien mūsu ekspertus Eh, Tagad došu vārdu viņiem, jūs varat savstarpēji vienoties, kas uzstāsies pirmais, kopīgi, kopā jums ir 20 minūtes lūdzu. Labrīt! Paldies, ka uzaicinājāt mani. Mani sauc Lukašs Sagata. Es esmu strādāju eh, Čehijas unver, eh, zinī, zinātņu par dzīvību universitātē Prāgā, un es šeit sēžu ar Saterlendas kundzi no Džeims Hatton institūts Skotijā, un mēs esam kopīgi sagatavojuši ziņojumu par <clears throat> jauno lauksaimnieku politikas rīku īstenošanu. Pētījums, pētījumā piedalījušās vairāk valsts eh, septiņas proti. Tātad kolēģi no septiņām valstīm, kas ar mums sadarbojas 20 minūšu laikā, es ļoti ātri tātad iziešu vienkārši cauri šiem ziņojumu mērķiem un metodēm, kuras mēs izmantojam diezgan akadēmiski ziņojums, tātad es gribētu jums sniegt par to. No akadēmiskā viedokļa ir ļoti daudz interesantas informācijas e, par to, ko literatūrā sauc par jauno lauksaimnieku problēmu ziņojumā. Mēs esam dažus lapus veltījuši e, šīs problēmas būtībai, par to es arī dažus vārdus teikšu pēc tam. Uh, implementēto rīku aplūkošana, rezultātu aplūkošana un, visbeidzot, mūsu politikas secinājumi, e, balstoties uz mūsu pētījumiem, e, kā arī strateģiskās rekomendācijas, kuras man kolēģis Sadelens kundz jums stādīs priekšā. Tātad ziņojuma mērķis, pētījuma mērķis bija e, noskaidrot, kā es dalībvalsts dažādi implementē pašreizējās KLP politikas jauno lauksaimnieku atbalsta rīkus, lai šie jaunie lauksaimnieki varētu eh, veiksmīgāk uzsākt savu darbību. Mūsu uzmanības lokā bija īpaši arī struktūrālie rezultāti. Eh, liels jautājums ir, kādas barjeras pastāv uzsākt lauksaimniecību jauniem lauksaimniekiem un mm, uz to mēs īpaši e, uzmanību vērsām savā pētījumā, e, kā esoši instrumentu palīdz šo, šos šķēršļus pārvarēt realitātē, lai jauni cilvēki varētu uzsākt nodarboties ar lauksainiecību. Runāt par mūsu metodēm, mēs veicām kvantitatīvu analīzi, izmantojot publiskos resursus, kas ir Eurostat, un esam arī Eh, atsevišķo dalībvalstu lauku attīstības plānu analizējuši, esam arī izvēlējuši septiņas valstis, eh, kuras esam aplūkojuši konkrētāk. Eh, nu, mums bija ierobežots budžets un laiks mūsu pētījumam, tādēļ septiņas valsts mums bija jāizvēlās. Daži vārdi par jauno lauksaimnieku problēmas fonu vai problēmu kā tādu. Mēs esam pārliecināti par to, ka šī problēma jāaplūko uh, viengabalaini vai visaptveroši. Tā tad jāsaprot, ka jauno lauksaimnieku problēma e, ir saistīta nevis tikai ar vecumu, dzīves vecuma jaunumu, bet arī ar citu, citiem fenomēniem, kas jāņem vērā. Proti, lauksaimniecības nozars restruktūrizācija kopumā. Eiropā ir vērojama lauksaimniecības resursu koncentrācija, ir liels uh, lauksaimniecību eh, skaita samazinājums pēdējo gadu gaitā. Pēdējā desmitgadē vairāk nekā 3,5 miljonu lauku eh, saimniecību ir e, izbeigušas savu darbību. Tas nozīmē, ka arī lauksaimniecības vai zemnieks saimniecības vidējais lielums stipri pieaug, un tas arī atsaucas uz lauksaimniekiem jaunajiem lauksaimniekiem, jo mazāk e, zemes viņiem pieejamas Vēl viena liela problēma un ļoti interesanta ir par uh, zemnieku saimniecību nodošanu no paudzes paudzē. Lauksaimniecība ir tipiska tāda profesija, kur bieži ir vērojama šāda uh, uzņēmuma nodošana no uh, vecākiem bērniem, mm, un tas ir jāņem vērā, analizējot jauno lauksaimnieku situāciju. Tad ir jautājums par dzīves vecumu, un par to man būs arī daži slaidi, lai parādītu detalizētu informāciju par to, un ļoti interesanti diskusija arī no politikas viedokļa, kā izdarīt atšķirības starp uh, gados jauniem lauksaimniekiem un tiem, kas uzsāk uh, saimniekot laukos, varbūt neobligāti jauni būdami. Un šeit ir ļoti interesants jautājums, kas ir saistīts ar jauno lauksaimnieku problēmu, ir tieši par eh, šo novecošanu. Šeit ir uh, statistikas dati, kas parāda uh, to eh, eh, zemnieku eh, saimniecību daļu, kurus apsaimnieko personas, kuriem ir, kas ir jaunāk par 35 gadiem, un tad no otras puses tas zemnieku saimniecību procents, kurus apsaimnieko saimnieki, kuri ir vecāki par 55 gadiem. Mēs redzam, ka šī tendence ļoti minimāli mainās laika gaitā. Tas nozīmē, ka jauno lauksaimnieku problēma uh, Eh, tādi vai citādi eksistē un turpina eksistēt. Tagad aplūkosim konkrēti eh, lauksaimniecības nozara atsevišķās dalībvalstīs, jo ir runa ne tikai par attiecībām starp jauniem gados un veciem eh, saimnie, zemniekiem, bet arī kur šīs zemnieku saimniecības atrodas un cik liels tās ir, tas arī ir būtisks informācijas daļas, lai saprastu, cik nopietna un steidzami risinām ir šī novecošanas problēma. Šeit mēs redzam, ka ir apmēram četras dalību valstu uh, grupas uh, um, un attiecībā uz novecošanas problēmas smagumu tās atšķiras diezgan būtiski. Labajā pusē jūs redzat uh, valstis, kurās ir augsts procents jauno lauksaimnieku zaļais aplis labajā pusē, kur ir maz procents gados vecāka lauksemnieka. Kreisajā pusē jūs redzat tādas valsts, kurās ir ļoti liela daļa gados veco lauksaimnieku un tajā pat laikā ļoti maz jauno lauksaimnieku, kā jau es sacīju, lai detalizāk saprast, cik steidzam ir risinām šī novecošanas problēma, mums tiešām ir jāplūko konkrētās dalībvalsts katru situāciju. Vēl interesants jautājums ir saistīts ar to, eh, kāda atšķirība mēs izdarām starp gadies jauniem eh, lauksaimniekiem un tiem, kas tikai sāk uz, eh, nodarboties ar lauksaimniecību, bet varbūt ne obligāti ir gados jauni. Ne visi jaunie, gados jaunie lauksaimnieki ir tādi, kas tikai nesen uzsākuši saimniekot, jo, kā jau es sacīju, ļoti daudzi pārņem lauku saimniecības no saviem vecākiem šī tipoloģija ir adaptēta, lai mēs varētu eh, eh, analizēt šos faktors, ņemt pienācīgi vērā. Eh, bet um, jāatzīst, ka atbalsta mērķgrupa nemaz nav tik viegli definējama. Kā tad pat labāk veicas ar implementāciju? Tad, tad pirmais pīlārs, pirmā pīlāra ietvaros ir jauno lauksaimnieku maksājums, eh, kas tiek eh, izmaksāts kopš 2013. gada KLP reformas, un tāpat laikā ir arī otrās prioritātes pasākumi B eh, jomā. Šeit ir piecas būtiskas programmas, no kā iegūst jaunie lauksaimnieki. Mēs analizējam, kva, mums ir kvantitatīva pieeja, uh, lai saprastu, kā šīs programmas ir implementētas eh, atsevišķās dalību valstīs. Um, pamat informācija par jauno lauksaimnieku maksājumu, eh, kas tiek izmaksāts pirmā pīlā ietveros pat laban ap 4%, 4,1% to, kas piesakās saņem šādu maksājumu. Čehijā 12% ir visaugstākais eh, procents jauno lauksemnieku, kas to saņem. E, e, dalībvalstīm ir e, iespēja precizēt priekšnoteikumus šo maksājumu piešķiršanai. Lielākā daļa dalībvalstu izmanto maksimālo limitu, tātad tad Eh, maksimālā lauku sētas eh, kvadratūra eh, ir 70 hek 90 hektāri, tikai dažās valstīs ir um, pieņems lēmums šo maksājumu izsniegt tikai mazākām lauksaimniecībām. Dalībvalsts arī var izmant, pieņemt lēmumu par procentu, ko var uh, izmaksāt jauniem lauksaimniekiem, tā teikt, griestiem. Dalību valstīm ir atšķirīgas pieejas, tas viss ir atspoguļots mūsu pētījumā. Aplūkojot otro pīlāru, kā jau es sacīju, tā ir otrā prioritāte B fokus. Analīze parādīja, ka dalību valstīm ir visai atšķirīga pieeja, kā prioritizēt eh, atbalstu jauniem lauksaimniekiem ar rīcībā esošiem instrumentiem. Šeit mēs parādām, ka ir piecas dalību valstu grupas, atkal iezīmējas, un mēs redzam, cik budžets ir ļoti atšķirīgs, cik, eh, kas tiek veltīts jaunu lauksaimnieku atbalstam. Mēs redzam, ka ir dalību valstu grupa, kas ir pieņemušas lēmumu atbalstīt eh, jaunus lauksaimniekus ar vairāk nekā 10%. RDP budžeta. E, un tad ir labajā, valst, labajā pusē tās dalība valstis un reģioni, kuras ir pieņēmušas lēmumu e, šo atbalstu implementēt ar ļoti nelielu budžetu. Tāpat laikā nav nekāda, nekādas kopīgas iezīmes, kas ļaut mums interpretēt kā šie dažādi implementācijas stili tad uh, savos rezultātos atšķirtos, jo uh, mēs runājam par ļoti atšķirīgām valstīm. Runājot par otro pīlāru, vissvarīgākais pasākums ir sestais pasākums, kas um, pārvalda 80% P2P budžeta Tas ir atslēga instruments e, jaunu lauksaimnieku atbalstam. Pasākums 6.1 dažādā veidā tiek dažādās dalībvalstīs implementēts, ziņojumā tas ir precīzāk izskaidrots. Dal, dalībvalstu ziņā ir pieņemt lēmumu par to, kas var pieteikties šim atbalstam, piemēram, kāda uh, kas būtu minimālais vai maksimālais zivnieku saimniecības lielums, lai saņemtu šo atbalstu vienmēr tiek prasīts biznesa plāns, lai varētu redzēt, kā uh, zemnieku saimniecība nu, tuvāko 5-5,5 gadu gaitā tiks vadīta implementēto pasākumu rezultāti. Šī sadaļa mūsu ziņumā ir balstīta uz fokusa grupas diskusijām, uh, E, kurus esam veikuši šajās e, septiņās valstīs, ņemot vērā, ka nav pieejami kvantitatīvi rezultāti, jo kopš šie pasākumi ir implementēti, ir pārāk maz laika, lai tādu būtu. Tādēļ mēs esam grupu diskusijas veikuši ar jauniem lauksaimniekiem, politikas padomniekiem, lauksaimnieku asociāciju pārsēm atlasītajās valstīs. Uh, lai saprastu, kādu ir šo uh, programmu rezultātu tieši no uh, ieguvēju puses raugoties. Galvenā barjera, ko mēs identificējām, ir zemes pieejamība. Tā ir liela daļa jauno lauksaimnieku problēma. Tad finansējuma pieejamība, Un tad jautājums par mazo lauksaimniecību, mazo zemnieku saimniecību konkurēt spēju un tāpat laikā arī spējas, kas ir nepieciešamas, prasmes, kas ir nepieciešamas, lai vadītu zemnieku saimniecību. Es pieminēšu galvenos rezultātus, kurus parādīja mūsu pētījums. Galvenais, tātad izaicinājums galvenā barjera ir pie, ir zemes pieejamība, kvalitatīvas uh, lauksaimniecības zemes pieejamība. Tas kļūst arvien sarežģītāk. Eiropā šī zeme sadārdzinās un mēs at, sapratām, ka esošais atbalsts, es runāju par jaunu lauksaimnieku atbalstu maksājumiem, patiesībā šo problēmu nespēja risināt. Esošais atbalsts jauniem lauksaimniekiem sniedz ļoti labus rezultātus attiecībā uz jauno lauksaimnieku zemnieku saimniecību uh, konkurētspējas uzlabošanu un viņu peļņas līmeņu uzlabošanu, jo viņiem ir nepieciešama eh, apmācība, lai eh, ar konsultantiem sadarbotos un izmantot viņu sniegto atbalstu. Tajā pat laikā mēs sniedzam kapitālu un investīciju atbalstu, tad tas ir ļoti labs veids, kā uh, palīdzēt jauniem lauksaimniekiem pārvarēt savas problēmas. Uh, Tad uh, kopumā varam teikt, ka ir ļoti pozitīvas atsauksmes par pirmā un otrā pīlāra pasākumiem, uh, saimniekošanas uzsākšanas asignējumi tiek ļoti pozitīvi vērtēti, jo tam bieži pietrūkst resursu. Mm, šis atbalsta veids ir īpaši iecienīts. Mūsu ziņojumā jūs atradīsiet arī vēl detalizētāk informāciju tieši no saņēmēja viedokļa attiecībā uz programmas pārvaldību un citiem punktiem, kas saistīti ar atbalsta reālo sniegšanu dalībvalstīs. Tas ir viss no manas puses, un tagad dod vārdu savai kolēģai. Paldies! Pēdējās piecās minūtēs es pastāstīšu par uh, ieteikumiem. Mums ir 14 kopīgu tādu rekomendāciju, bet es to sadalīšu trīs grupās. Galvenais. Um, 180 tūkstoši jauno lauksaimnieku, kas ir po, nu, pozitīvi novērtējuši mūsu ziņojumu. Uh, Mēs izklāstam iespējas, kādas ir pieejamas jaunajiem uh, uh, lauksaimniekiem, un ir arī valstis, kurās ir uh, liela vēlme jauniem lauksaimniekiem strādāt, bet pietrūkst līdzekļu. Uh, Un viena no problēmām vai ieteikumiem, par ko mēs runājam, ir zemes pieejamība jaunajiem lauksēmniekiem. To mēs identificējām arī kā vienu no svarīgu jautājumiem. Tāpat tiešo pēti, pie, maksājumu pieejamība ir nozīmīga. Un Mēs redzam, ka lauksaimniecībā uh, iesaistās arī investori un uh, ceļās zemes cena, jo nu, šeit uh, līdzdarbojas arī šeit ir arī jūtama ietekme no tiešajiem maksājumiem. Tāpat mēs redzam, ka uh, Uh, cenšoties uh, uzlabot mobilitāti lauksaimniecībā, mēs redzam, ka tiek veidoti lauksaimniecības trasti, inkubātori, kur iesaistās konsultatīvie dienesti, kas arī cenšas veicināt, lai zeme nonāktu no gados vecāku lauksaimnieku rokām pie jauniem lauksaimniekiem. Uh, Nākamais jautājums ir, uh, kā nošķirt um, jaunos lauksaimniekus no tiem, kas tikko ir iesaistījušies lauksaimnības sektorā. Un te mēs pārskatām um, noteiktos um, vecuma sliekšņus un uzskatām, ka visiem jaunajiem cilvēkiem būtu jābūt pieejamam atbalstam, ja viņi vēlas dzīvot un strādāt laukos. Tāpat domājam, ka pieci gadi nav um, nu, laba robeža attiecībā uz pieejamību subsīdijām. Um, jaunie cilvēki, kas iesaistās lauksaimniecībā, uh, Viņiem ir jāsāk akumulēt līdzekļi vairākus gadus pirms viņi var pilnībā pāriet uz uh, saimniekošanu savā uzņēmumā. Tāpēc arī ir jānodrošina tāda stabila pieejamība uh, zemes resursiem. Tad domājam, ka pieci gadi šeit nav pareizs termiņš un vēl dažas lietas, kas šobrīd notiek attiecībā uz cilvēkiem, kas pievēršas lauksaimniecībai. Mēs redzam, ka jauni cilvēki tiek mudināti un viņiem tiek mācīts, kā izstrādāt biznesa plānus, kuros iesaist, nu, var iesaistīt, piesaistīt arī subsīdijas. Uh, Un mēs eh, zinām, mēs redzam, ka ir nodrošināta arī mentoru sistēma, palīdzība, kā strādāt pie šiem biznesa projektiem. Un janvārī sāksies tāds pirmais posms, kas eh, ies četrus gadus, tiks eh, popularizēti dažādi biznesa modeļi. Un tagad labprāt atbildēsim uz jautājumu. Bardzo dziękuję. Liels paldies. Paldies. Tagad var uzdot jautājumus. Deputāti var uh, arī komentēt. Lūdzu, paldies par šo uh, prezentāciju. Man šķiet, ka ir Man šķiet, ka jauno cilvēku jautājums ir aktuāls, jo eh, cilvēku skaits laukos strauji samazinās. Jūs pieminējāt vairākas lietas. Viena man šķiet tā, nu, mentorēšana vai um, tāda kā kuratora piesaiste jaunam lauksaimniekam. Un tāpat, protams, ir jāveicina zemes nodošana jauno lauksaimnieku rokās. Kāda ir, cik pieejami ir zemes resursi jauniem lauksaimniekiem? Par to mums viss ir jādomā. Tad vēl gribu runāt par sekojošo. Kā uzsākt uh, saimniekot laukos. Nezinu, vai šeit vajadzētu noteikt vecuma robežu vai paredzēt tādu pakāpenisku pāreju uz lauku saimniekošanu. Jaunie cilvēki vispirms, viņiem vispirms ir jāsagādā resursi, lai viņi neliktu pilnīgi visu savu eksistenci uz spēles. Un tad pamazām viņi varētu pārorientēties uz lauksaimniekošanu. Gribu pieminēt jautājumu, kas ir būtisks Galīcijā attiecībā uz jauniem lauksaimniekiem. Nezinu, vai jūs pētījumā arī parādījās kaut kas līdzīgs, bet, uh, ja piemēram cilvēks uh, manto uzņēmumu lauksaimniecību, un tā tad ja jaunais cilvēks vai jaunā sieviete saņem tiesības uz maksājumiem, tad uh, finanšu iestāde apliek šos maksājumus mantošanas gadījumā ar 15% nodokli. Un, ja līdzekļi tāpat jau pietrūkst un pašreizējā zemo senu situācijā šis nodoklis izraisa lielas problēmas. Un vēl vēl kas cits, ko gribēju paraksturot. Apmēram viena trešdaļa no šīs prēmijas, ko jaunais cilvēks saņem, kļūstot par lauksaimnieku, iet zudībā, apmēram viena trešdaļa tiek samaksāta kā nodoklis. ja tie ir piemēram 5 vai 6 tūkstoši eiro tieši tanī gadā, kad cilvēks ķers pie lauksaimniecības, Nu, tas nozīmē, ka būtībā šeit tiek vāsti uh, spieķi riteņos, nevis veicināt jaunu lauksaimnieku piesaiste. Vai ir paredzēts tiešām palīdzēt jauniem lauksaimniekiem vai valsts finanšu ministrijai jaunie lauksaimniekiem Galīcijā tiešām klājas grūti. Paldies! Būtu jauki, ja jūs nu, neuzdotu jautājumus, kas atkārtojas, jo uz tiem tad varētu atbildēt vienā reizē, jo pulksten desmitos mums ir uzklausīšana, kurā piedalīsies arī revīzijas palāta, un tagad ir vēl 15 cilvēki, kas vēlas uzdot jautājumus. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šobrīd saskaramies ar ļoti lielu krīzi. Lauksaimniecība gan nereti pievelk uh, jaunos cilvēkus, uh, taču tajā pašā laikā viņam ir jāsaskars ar uh, dažādu veidu problemātiku. Jaunieši, kas nenāk no lauksaimnieku ģimenēm, varbūt ir citādāka situācija nekā tie, kas jau ir nākuši no lauksamnieku ģimenēm. Katrā ziņā ir nepieciešams veicināt bezmaksas zemes gabalu nodošanu. Un tas, protams, nozīmē to, ka ir jābūt arī valsts iesaistē. Vajadzētu arī izveidot dažādu aizdevumu sistēmu, kas atvieglotu zemes pirkšanu jaunajiem cilvēkiem, kas vēlas apmesties laukos un kas nenāk jau tradicionāli no lauksaimnieku ģimenēm, ļoti nereti nāks saskaties ar šādu veidu problēmām. Un kā ir teicis kāds eh, franču eh, rakstnieks, eh, zeme dod augļus atkarībā no tā, kā to kopjam. Paldies, Albets Des. Paldies, priekšādātāji. Paldies par abiem referātiem. Vakar mums mēs nolēmām, mēs pieņēmām lēmumu attiecībā arī uz jauniem lauksaimniekiem un no 25 līdz 50 procentiem var palielināt uh, samaksu par zemi, kā jūs to vērtējat, un ja jaunie cilvēki pārņem zemi savā īpašumā, um, mēs to uzskatām par tādu pozitīvu, bet pirmajā pīlārā ieliktās normas es neuzskatu par ļoti pareizām. Ja šī pirmās, pirmā pīlāra prēmija saņem divi lauksaimnieki, no kuriem vienam ir jāveic investīcijas, bet otram nē savā uzņēmumā, tad tā nav taisnīga situācija. Un, ja ir vajadzīgs kredīts, tad ir iespējams to saņemt tikai par 0,2%, 0,2% um, Eh, uzcenojumu 15 gadu laikā. Kā jūs vērtējat Eiropas centrālās bankas programmas, lai tomēr varētu novērst finansiālo netaisnību, netaisnīgumu, iz, sniedzot palīdzību jauniem lauksaimniekiem? Paldies, priekšādātāji! Es gribu sacīt sekojošo. Uh, Uh, uh, revīzijas palātas uh, pārskats liecina, ka mums nav izdevies nodrošināt paauģu maiņu lauksaimniecībā. Mums ir vajadzīgi sekmīgāki stimuli jauniem lauksaimniekiem nekā līdz šim. Horvātijā un arī citās valstīs um, ir lielas problēmas uh, uh, tikt pie zemes, jo procentu likmes ir ļoti augstas. Un es domāju, ka kopā ar revīzijas palātu būtu nepieciešams veicināt procentu likmju samazināšanos. Ja 0,2% ir Vācijā, bet 8% Horvātijā, tad tas nav taisnīgi. Es piekrītu tam, ko jūs sacījāt, proti, uh, ka ir jāpalielina uh, vecums līdz 45 gadiem un 5 gadu uh, ierobežojums ir jāatceļ. Un ir jābūt elastīgākai pieejai attiecībā uz palīdzības pieejamību. Paldies eh, Desakungam un Dekastro kundzei, kuri omnibusa ietvaros ir cīnījušies un panākuši labu rezultātu. Thank you. If, if all land was... Paldies. Ja visas zemes nacionalizētu un visi lauksaimnieki būtu kā ierēģi, tad varētu ieviest šādas schēmas, bet dzīvē tas tā nav. Mums jādzīvo tādā situācijā, kāda tā ir, un komisijai ir kaut kas jādara šajā reformā, un pasākumi ir ārkārtīgi sarežģīti bijuši jaunajiem lauksaimniekiem, kas kuram jādara. vecie lauksaimnieki nereti ir eh, tendēti vienkārši pamazām pamest eh, savu arodu. Sociālie mēdī varētu palīdzēt eh, satikties cilvēkiem, kas vēlas iet pensijā un jauniem cilvēkiem, kas vēlas sākt lauksaimniecību. Jo ļoti bieži ir atšķirības e, starp šīm situācijām. Un mans dēls zina, ka Stjorts Egņū ies pensijā e, tajā un tajā gadā un jau zina, kad viņam būs jāpārņem lauksaimniecība. Katrā ziņā ļoti bieži ir dažādi ierobežojumi, ar kuriem ir jāsaskaras šiem lauksaimniekiem. un ļoti bieži ir grūti pārvaldīt uh, uh, platības, uh, kas neatbilst konkrētajiem līdzekļiem, kas ir doti šiem jauniem lauksaimniekiem. Tādēļ jābūt visiem nepieciešamajiem instrumentiem viņu rīcībā. Pretējā gadījumā rezultātu nebūs. Paldies! Es pilnībā piekrītu pēdējiem komentāram. Mums vajadzētu turpināt jauno Nīderlandes lauksaimnieku programmu ieviešot eh, saikni starp eh, jaunajiem un vecajiem lauksaimniekiem, lai varētu viņi satikties, lai šīs abas divas grupas varētu komunicēt un jaunieši, kas ir ieinteresēti pārņemt eh, šīs lauksaimniecības, varētu to darīt, ļaujot vecajiem lauksaimniekiem doties pensijā. Tas varētu būt ļoti labs risinājums. Nedomāju, ka nav pietiekami daudz jauniešu, kas vēlas uh, sākt lauksaimnieka karjeru un dzīvot laukos. Vienkārši tas ir jāorganizē. Līdz ar to es teiktu, ka ir tāds pozitīvs vēstījums šajā ziņā. Paldies! Vandenkandelāra kungs, paldies par prezentāciju. Šādas diskusijas mums ir bijušas jau citās struktūrās, arī manā jauno lauksaimnieku organizācijā Es eh, pilnībā pievienojos jūsu aicinājumam pārskatīt tieši šo maksājumu sistēmu, lai atvieglot piekļuvi zemēm. Es domāju, ka ir ļoti iederīgi par to šobrīd runāt. Man būtu jautājums par efektivitāti tiem līdzekļiem, kas ir ieguldīti atbalstos. Kā tad kvalitatīvā ziņā tiek izmantot šis atbalsts? Vai jums būtu kāds redzējums par to, cik kvalitatīvi izmanto šos līdzekļus, kādi ir guvumi? Uh, Un divi apakšjautājumi. Kā varētu uh, izvērtēt, uh, kāda veida finanšu instrumenti ir visefektīvākie vai uh, konkrēta summa vai kādi citi mehānismi? Un otrs apakšjautājums, kā raudzīties uz relāciju starp prasmēm un ieguldītajiem līdzekļiem? Vai jaunie lauksaimnieki ar konkrētām kompetencijām izmanto šos līdzekļus efektīvāk nekā citi, un vai tāpēc nevajadzētu veicināt šīs kompetences. Paldies, eh, Dekastra kungs, eh, paldies, priekšsēdētā kungs, eh, paldies sevišķi mūsu ekspertiem par interesanto pētījumu, bet, kā to teica Desa kungs, vakar tieši balsojām, galīgo balsojumu par omnibus pakotni, par atsevišķo regulu, kuru varējām uh, Uh, atsevišķi skatīt. Un es gribētu atgādināt ne tikai ekspertiem, bet arī mums visiem to, cik svarīgi ir pievērst uzmanību jauniem lauksemniekiem, lai būtu šis paredzētais top-ups uh, pieciem gadiem, neatkarīgi no tā, kāda viņi ir sākuši šo lauksemniecību. Es domāju, ka šīs priekšlikums tagad jau ir kļuvis par kopienas normu. Esam uh, ļāvuši dalībvalstīm palielināt no 25 uz 50 procentiem šo topapu un esam devuši iespēju otriem pīlāram visiem jauniešiem piekļūt uh, šiem līdzekļiem arī apvienotā veidā kooperatīviem, sabiedrībām. Viņi visi var piekļūt šiem fondiem arī kopīgiem spēkiem, un tas nozīmē to, ka varam protams, arī raudzīties uz uh, papildu lietām, kas vēl būtu darāms, bet ir arī daudz, kas jau izdarīts. Paldies! Paldies par šo pētījumu. Jūs uzsvērāt, ka svarīgais jautājums ir zemes pieejamība. Tā tiešām ir problēma. Un kā politiķi, nu kā no politiķiem no mums gaida arī Nu, mēs redzam, ka politiķi veicina investīciju piesaisti un līdz ar to uh, sanāk uh, zemes cena ceļās, tiek veidots tādi, ka nu, investori darbojas kopīgi un beigās nav vispār skaidrs, kam kurš zemes gabals pieder. Uh, Es domāju, ka šeit nebūtu ne viss ir ideāli. Un runājot par konsultācijām, tas ir ļoti labi, bet ar to nepietiek. Jo, ja kāds um, pārņem vai pāriet no citas profesijas uz lauksēmniecību un paņem lauksēmniecību, tad ir vajadzīgs cilvēks, kas ir klāt un palīdz, nevis vienkārši kaut kad sniedz kādu konsultāciju. Uh, ir vajadzīgs mentors. Tad jūs eh, runājāt par šo laika vai vecuma robežu, paceļot to no 40 līdz 45 gadiem. Es nezinu, vai tas ir attiecināms vai būtu piemērots arī cilvēkiem, kas maina profesiju. Ja, nu, grūti te kaut ko regulēt, jo ir cilvēki arī kas sāk strādāt lauksaimniecībā vai pārņem saimniecību 45 gada vecumā vai 40. Un tad jūs rādījāt arī šo vecuma statistiku. Mēs izmantojam konstelāciju, kurā uh, lauksaimniecība nepāriet uzreiz pilnībā jaunā cilvēka rokās, bet kādu laiku abas puses darbojas kopā. Paldies! Um... Maginis kundze, liels paldies! Vairākas lietas. Pirmkārt, ļoti jauki dzirdēt, ka ir arī dažas uh, KLP reformas iniciatīvas, kas tiek pozitīvi vērtētas. Taču jūs minējāt uh, to, ka piekļuve lauksaimniecības zemē saskars ar šķēršļiem, un uh, te varētu būt uh, tiešmaksājumu uh, jautājumi aktuāli. Otrakārt, jautājums par schēmām, kuras jūs jau varētu detalizētāk izrunāt, kuras minējāt, un treškārt, īrijā ir pilota schēma, kas tiek orientēta uz jauniem lauksaimniekiem. Jaunākais ziņojums pierāda to, ka 25 tūkstoši akru ir pārveidoti pauģu gaitā, iesaistot 282 uh, eh, transakcijas, um, varētu to visu organizēt labāk, uh, taču tas vismaz ir labs sākuma punkts, vai es varētu lūdzu to komentēt. Un visbeidzot, kāda ir dalībvalstu loma nodokļu sistēmas uh, jomā, lai palīdzētu šo pauģu nomaiņu veicināt? Paldies! Grazie, grazie. Paldies, priekšsādātā kungs. Vispirms jau es vēlētos pateikties abiem ekspertiem par to, kā viņi ir iepazīstinājuši mūs ar šo pētījumu, kas faktiski apstiprina mūsu bažas par to, ka par spīti tiem centieniem, ko esam ieguldījuši likumdošanā, ir lietas, kuras vēl nav sniegušas cerētos rezultātus. Līdz ar to joprojām ir pārāk maz jauno lauksaimnieku. Ir daudz dažādu izaicinājumu, piemēram, piekļuve lauksaimniecības zemēm, piekļuve kredītiem, kas ir fundamentāls aspekts, lai nodrošinātu jauniešiem drošu nākotni lauksaimniecības nozarēm. Es domāju, ka mums vajadzētu apsvērt jaunus pasākumus, lai padarītu šo jauniešu piekļuvi lauksamniecību efektīvāku. Vairākas rekomendācijas, kas eh, parādījušās šajā pētījumā, arī sasaucas ar manu implementing īstenošanas eh, ziņojumu. Es eh, sīkāk tajā šobrīd neiedziļināšos, taču es gribētu teikt, ka ir skaidrs, ka šobrīd eh, likumdošanas eh, rīcības brīvība varbūt nav pietiekami plaša, lai varētu visas problēmas koriģēt, taču jāmēģina saprast šobrīd, vai nav tomēr kādas iespējas, kuras mēs varētu izmantot, kā piemēram veicināt eh, lauku reģionu attīstību, veicinot fondu mobilitāti, kā arī paplašināt uh, atbalsta mehānismus uh, lauksaimniecības uh, sektora inovācijām, kā arī veicinot aktīvākas uh, nacionālās politikas, uh, balstoties uz uh, Eiropas Savienības rekomendācijām par piekļuvi lauksaimniecības zemēm, balstoties uz labākajām praksēm, uh, un uh, nodrošinot uh, šo mērķu sasniegšanu. Lūk, šādi būtu mani komentāri par jūsu sacīto. Paldies, Andriju kungs. Paldies, priekšsādātā kungs. Arī es gribēju pateikties runātājiem par kvalitatīvo prezentāciju. Īsumā četras lietas, uh, kuras es gribētu piebilst. Uh, par eh, lauksaimnieku kolektīvu organizēšanos. Eh, par to es gribētu teikt, ka dalībvalstīm ir eh, ļoti atšķirīga pieeja. Vai es varētu sīkāk dokumentēt? Francijā ir jaunas normas nodarbinātības jautājumā, kas nozīmē to, ka ir šī likumdošanas situācija dalībvalstīs ļoti atšķirīga. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi ņemt to vērā, kā arī vēlējos minēt uh, pāris lietas par apmācību. Tas arī ir ļoti svarīgs jautājums, sevišķi tuvākajos gados, gan no agronomiskā viedokļa. Mēs varam skatīties, ka ļoti bieži uh, šis uh, jautājums tiek ignorēts, bet es uzskatu, ka tas ir uh, šī eh, jautājuma kodols eh, un tāpat arī jaunās tehnoloģijas inovācijas ir ļoti būtisks elements, ko vajadzētu attīstīt eh, sīkāk, jo tas ir tu, turpmākās lauksaimniecības reformas pamatām. Katrā ziņā zemes sadale nav Eiropas Savienības kompetence, līdz ar to būtu labi raudzīties, kā tad mēs varam šo situāciju risināt. Un visbeidzot eh, ir tik tiešām jānodrošina šī sasaiste starp jaunajiem cilvēkiem, kas vēlas nodarboties ar lauksaimniecību, un tiem, kas vairs nevēlas to darīt, un tāpat ir jāņem vērā arī ne tikai visjaunākie lauksaimnieki, bet arī cilvēki, kas nemaz tik jauni nav un tomēr vēlas sākt nodarboties eh, ar lauksaimniecību. Paldies. Nākamais runātājs. Paldies! Es gribētu minēt uh, vairākas lietas uh, par uh, atbalstiem, kurus jūs minējāt, un par to, ka vajadzētu pagarināt atbalsta mehānismus ilgāk par pieciem gadiem. Tās ir labas idejas. Tāpat Eiropas revizijas palāta ir nākus klajā vairākiem atzinumiem par šo jautājumu, par to, ka tiek ieguldīts daudz līdzekļu, taču paudžu nomaiņa nav novērojama. Tātad mums ir vienkārši jāskatās, kas notiek realitātē. KLP līdzekļi un budžets šobrīd tiek apdraudēts un ja cilvēki redz, ka mēs liederīgi neizlietojam šo naudu, tad tas ir papildu arguments tam, ka mums vajadzētu nogriezt budžetu ja cilvēks uh, uzsāk šo jauno nodarbi, tad ir nepieciešams nu, nodrošināt arī finansējumu. Kā tad var pelnīt pirms uh, uzņēmējdarbības sākšanas? Nevajadzētu sagaidīt, ka lauksaimniecībā būtu citādāk. Tādēļ ir jāsagaida, uh, jānogaida vairāki gadi, kamēr šis uzņēmums, prot lauksaimniecība, kļūst pelnošs. Tāpat uh, vajadzētu nodrošināt to, lai uh, dalībvalstis uh, nevarētu izvairīties no savu pienākumu pildīšanas, proti teksta pārveidošana no šā uz mē, kas ar kaunu jāatzīst nāca no manas valsts, nav labs variants. Paldies! Oui, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es domāju, ka ir nekavējoties jāpieliek uh, punkts ekscesīvai pārspīlētai lauksamniecību teritoriju pieaugšanai, uh, proti no teritoriju apjomu viedokļa. Tas uh, pēdējo desmit gadu laikā ir divkāršojies un nevajadzētu lauksaimniecībai pārvērsties par šādu uh, finanšu piesaistes mehānismu. Vairāk būtu jākoncentrējas uz uh, jauniešu piesaist lauksemniecībai. Es nezinu, kāda būtu labākā formula. Eiropa nedrīkst atstāt novērtā šo jautājumu, un tā ir jānāk klajā ātri ar priekšlikumiem, lai ļautu saglabāt ģimenes lauksemniecības uh, eh, kvalitatīvas lauksaimniecības. Pretējā gadījumā mums būs milzu teritorijas, milzu lauksaimniecības fermas, kurām vairs nebūs pilnīgi nekāda sakara ar tradicionālo lauksaimniecību, kāda tā ir visu, mūsu iecerē. Paldies! Tagad došu vārdu mūsu ekspertiem, kas ļoti īsi atbildēs uz jautājumiem. Piecas minūtes, ja tas būtu iespējams, lūdzu. Un ja nē, nu tad eh, dariet, eh, cik labi vien iespējams. Okay, thank you very much. Paldies. Mēs nu pat sarakstījām galvenos punktus, e, par kuriem jūs savos jautājumos jautājāt, un centīsimies ātri atbildēt uz tiem. Pirmais ir nodokļu jautājums, kas vairāk kārt izskanēja kas atsaucas uz eh, paud, eh, zemnieku saimniecību nodošanu no paudzes paudzē. Mums nav precīzi skaļi par to, es zinu, ka Čehijā citā pētījumā uz to vērst galvenā uzmanība, bet var apstiprināt, ka nodokļi ļoti svarīgs jautājums. Čehijā bija tā, ka eh, zemnieku saimniecības nodošana no paudzes paudzē tika aplikta nodokli tāpat kā pārdošana, bet tas ir mainījies un tas ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums, pilnīgi jums piekrītu. Mēs ļoti priecājamies dzirdēt komentārus par prasmēm un apmācībām. Es domāju, ka mums ir jāinvestē tajā eh, pirms cilvēki sāk saimniekot. Uh, ja pat viņi apmācību gaitā uzzinās, ka viņi tomēr, vai noskaidros, ka viņi tomēr nevēlas sākt saimniekot, tad eh, viņi tomēr būs uh, iegūši zināšanas, kas var arī noderēt citādi. Tātad mēs uzskatām, otrs ir par, eh, ka tas ļoti svarīgi, otrs ir par atbalstu eh, padomu funkciju. Eh, es domāju, ka arī tie ir jāprot izmantot, ne tikai īrijā, bet arī Anglijā vai citur ir uh, uh, zemes mobilitātes pakalpojumi, Norvēģijā ir līdzīgi pieeja, tātad šāda veida uh, uh, konsultanta atbalsts var ļoti palīdzēt, bet arī eh, biznesa apmācības lauka reģionos var būt noderīgas. Tieši maksājumu pielāgošana, tas ir trešais mūsu sarakstā punkts. Mūsu pētījumā kļuva skaidrs, ka tieši maksājumi ir svarīgs instruments jauno lauksaimnieku atbalstam. Eh, tie tiek ļoti pozitīvi vērtēti. Uh, neskatoties uz to, ka skaidrs arī, ka tiešmaksājumi uh, dod cits negatīvs uh, efekts, kā uh, uh, cenu palielināšana un arī izstāšanās problēmas. Uh, uh, tiešmaksājumi ir ļoti svarīgi ienākuma daļa daudziem uh, gados vecākiem lauksaimniekiem. Uh, Tādēļ viņi grib beigt saimniekot. Un runāt par tiešmaksājumu pielāgošanu tam, lai tie labāk nāk pa labi jauniem lauksimniekiem, tiešmaksājumu samazināšana ir viens veids, kā to panākt, e, tātad griestu uzlikšanu tiešmaksājumiem. Ja jūs <clears throat> uzliksiet šādas griestas tam, cik subsīdijas var saņemt pa zem, tas <clears throat> neļaus investoriem vienkārši iepirkt liels zemes daudzums Un varbūt ir arī alternatīvas, piemēram, organi, e, bioloģiskā saimniekošana, e, kas arī jauniem cilvēkiem, e, jauniem lauksaimniekiem uh, varētu būt īpaši atraktīvs, tādēļ eh, investēt eh, šādās eh, lauksemniecības nišās, kas vairāk ir atraktīvs jauniem lauksemniekiem, ehm, jūs vairāk nekā savādāk atbalstīsiet jaunos lauksemniekus. Un tad vēl arī revizijas palāta mums ir darīja zinām, ka galvenā problēma ar jaunu lauksaimnieku maksājumu ir rezultātu re, ar rezultātiem, jo um, mēs savā pētījumā esam nonākuši pie tā, ka vajadzētu būt vismaz četriem galveniem, ka ir, ka ir četri mēģi noteikti, bet šos četrus mēģus vienlaiks sasniegt nav iespējams. Katrā valstī ir druska atšķirīga pieeja, bet to, tas tiek uzskatīts par problēmu, jo nav īsti skaidrs, ko tad īsti mēs vēlamies panākt ar jauno lauksaimnieku maksājumu izņemot konkurēt spējas eh, uzlabošanu, jo eh, paudžu nomaiņai eh, tas īpaši efektu nedod. Attiecībā uz iejaukšanos zemes tirgū tas ir tipiski nacionāla līmeņa jautājums, bet ir arī Eiropas līmeņa nostājas, ka attiecībā uz zemes, lauku zemes pirkšanu, pārdošanu vajadzētu būt tiem pašiem noteikumiem kā ar citām investīcijām. Bet kopumā Tā tad ir dalībvalsts, kas nosaka dzīvesvietas, prasības vai citas ierobežojumus attiecībā uz zemes pirkšanu, un tā mēs varam arī iejaukties uh, uh, šajos tirgos, bet tas būtu jāatstāja dalībvalstu ziņā, kādas uh, izvēles tās izdara šajā ziņā, bet dažos gadījumos ir ierobežojumi no dienu. Un visbeidzot, runājot par zemnieku saimniecību nodošanu no paudzes paudzē, ziņojumā ir aplūkoti dažādi veidi, kā tas notiek un cik eh, kompleksi eh, tas notiek un atšķirīgi eh, no dalību valsts uz dalību valsti. Ir dažādas tradīcijas, ir dažāds uh, uh, ekonomiskais stāvoklis lauksaimniekiem un citi faktori, kas to ietekmē. Bet mūsu ziņojumā skaidri konstatējām, ka vajadzētu pārvērtēt um, atbalstu priekšlaicīgai pensijai Kā tieši to izdarīt, eh, mēs nevaram pateikt, bet mūsuprāt tas būtu jāapsver. Jo jauno lauksaimnieku problēmas ir ne tikai saistītas ar to, ka jauni cilvēki vairāk eh, interesētos par saimniekošanu laukos, bet arī ar to, ka eh, gados vecākie saimnieki būtu gatavi savu saimniecību nodot jaunai paudzei. Pievienojas, ka tā ir ļoti būtiska problēma Daudz līdzekļu tiek ieguldīti jaunos lauksaimniekos un viņu atbalstā, bet aplūkojot esošo situāciju, svarīgi atzīt, ka mēs to nevaram salīdzināt ar situāciju, kad e, kāda būtu, ja šie e, e, līdzekļi netikt investēti. Tad viens iespējams secinājums ir tāds, ka e, šiem līdzekļiem ietekmes nav, bet otrs iespējams secinājums ir tāds, ka situācija būtu vēl daudz sliktāka, ja investīcija nebūtu. Tātad ir abas šīs iespējas pastāv un tas ir jāpatur prātā. Sirsnīgs paldies! Tās, tā bija izcila prezentācija. Mums būs vēl viena uzklausīšana šodien par šo pašu jautājumu. Paldies jums, mūsu viesiem, jūsu ziņojumu, e, jūsu pētījumu. Mēs varēsim visi vēl aplūkot. Jūs e, arī visus jautājumus atbildējāt. Paldies par to. Un tagad uh, būs publiskā uzklausīšana. Jauno lauksaimnieku atbalstu pasākumu īstenošana pēc KLP reformas 2013. gadā, tātad šis pats jautājums, bet mums būs publiskā uzklausīšana tagad par to. Januš Vojčehovskis no Eiropas revīzijas uh, palātas uzstāsies mums ar prezentāciju par šo jautājumu. Viņš ir uh, pievērsies lauksaimniecības auditam. Uh, aizvakar mums bija jau iespēja uh, eh, ar viņu tikties budžeta uh, izpildes komitejā, un otrs mūsu runātājs būs Robs Robleka kungs. Uh, kurš ir konsultants lauku attīstības programmu implementācijā Slovenijas lauksaimniecības ministrijā. Lūdzu, ieņemiet vietas, jums ir 8 līdz 10 minūtes, pēc tam eh, jautājumi un atbildes. Januš Vojčehovskis pirmais runās, pēc tam Rob, Robs Robleks. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdi dāmas un kungi. No 2000. Eh, Trīspadsmit līdz piecpadsmitam gadam eh, eh, mēs zaudējām gandrīz 4 miljonu lauksainieku šajā laika periodā, kas ir nepilna desmitgade, saka runātājs, tātad gandrīz 400 tūkstoši, eh, vairāk nekā 30 tūkstoši mēnesī, tūkstoši dienā. Kamēr mēs šeit eh, debatēsim, 3 stundas 60 lauksaimnieki Eiropā pamet saimniekošanu. Tā ir ļoti nopietna problēma. Šo problēmu mēs esam aplūkojuši Eiropas revīzijas palātas ziņojumā, kas šī gada jūlijā tika, jūnijā tika publicēta. Flanagan kungs pieminēja šo ziņojumu, tas tika jau um, budžeta izpildes komitejā prezentēts, bet arī agrī komitejā jūlijā parādīšu tikai dažus attēlus, eh, lai prezentētu šī ziņojuma galvenos atzinumus. Šeit mēs redzam, kā lauksaimnieku skaits ir samazinājies pēc vecuma kategorijām, vecuma grupām. Tumši zilais, pats zemākais, tie ir jaunie, gados jaunie lauksaimnieki. Tā ir kategorija, kas ir jaunāki par 35 gadu veciem. Mums ir tikai 21% lauksaimnieku šajā vecumā līdz 45 gadiem. Un pārējie lauksaimnieki ir vecāki par 44 gadiem. Tā ir ļoti nopietna problēma ar Eiropas lauksaimnieku novecošanu. Šajā attēlā uh, mēs redzam, ka finanšu periodā no 2007. līdz 2013. gadam jauno lauksaimnieku, kas ir jaunāki par 45 gadiem, eh, skaits samazināts, samazinājies, un to pašu jauno lauksaimnieku skaits. Uh, tas ir zilā līnija attēlā, mēs redzam, kā samazinājies Sarkanā līkne savukārt parāda e, vidējās zemnieku saimniecības lielumu. No 19 hektāriem tas e, palielinājies uz 44, saka runātājs. Bet tabulā jūs redzat arī, ka jaunu lauksaimnieku izmantotās uh, eh, lauksaimniecības zemes platības ir samazināts no 57 miljoniem hektāru uz 51 miljonu hektāriem septiņu gadu laikā, vienā finanšu perioda laikā. Šajā attēlā jūs redzat, kāda ir problēma ar Eiropas lauksaimnieku novecošanu. Vidējā līnija parāda E, sabiedrības vecuma struktūru mazāk par 40% cilvēku ir jaunāki par 25 gadiem, e, par 45 gadiem atvainojiet. Un zilā līkne parāda uh, cilvēki, kas ir nodarbināti. Te mēs redzam, ka gandrīz 50% ir jaunāki par 45 gadiem, taču lauksaimniecībā tā ir zaļā līkne tikai 20 vai 21%. Ļoti nopietna problēma - Eiropas uh, lauksaimnieku novecošana. Mūsu ziņojumā ir ļoti interesanti vākti dati, tas ir redzams šajā attēlā. Tā ir informācija par situāciju visās Eiropas dalībvalstīs. Situācija ir visai atšķirīga. No dalībvalsts uz dalībvalsti. Ir tikai divas dalībvalstis, kurās jauno, gados jauno lauksaimnieku procents, kas ir jaunāki par 35 gadiem, pārsniedz 10% Austrija un Polija. Tikai divas dalība valstis, kurās ir vairāk nekā 10% lauksaimnieku, kas jaunāki par 35 gadiem. Labā tabulas pusē jūs redzat lauksaimniekus, kas ir 65 gadi un veci un vecāki, visi vecākie tātad gados, un tikai trīs dalību valstīs gados vecāko eh, lauksaimnieku 65 plus ir zem 10%. Tās ir Vācija, Austrija, Polijā. Dažās dalību valstīs veco lauksaimnieku procents 65 plus ir ap 40 procentiem. Vienā dalība valstī Portugālā pat vairāk nekā 50 procenti ir eh, vecāki par 65 gadiem. Sarkanā krāsā mēs iezīmējām tās dalība valstis, kurās mēs varam vērot vecuma struktūras nelielu uzlabojumu šajā uh, laika periodā no 2007. līdz 2013. gadam. Bet uh, tas ir dalību valstu mazākums. Dalību valstu vairākumā situācija 2013. gadā bija sliktāka nekā 2007. gadā. Vācijā, piemēram, lauksaimnieku skaits, kas jaunāki e, pa 35 gadiem samazinājās no 35% līdz 26%, Francijā no 32% uz 28%. Neliels progress ir vērojams Bulgārijā, Polijā, Slovākijā, Slovēnijā, Itālijā, nedaudzjā, bet kopumā mēs nevaram vērot pozitīvu uh, kopējās lauksaimniecības politikas pozitīvu ietekmi uz uh, lauksaimnieku vecuma struktūru. Ļoti svarīga informācija mūsu auditā mēs nered, neatradām uh, um, pārkāpumus uh, no lauksaimnieku puses. Tā ir drīzāk intervences loģikas problēma, kuru mm. mēs konstatējam. Savā ziņojumā mēs parādām piemērus, pie, kā šo piemēru jauns lauksaimnieks, kuram ir vairāk nekā 500 hektāru, saņēma 100 tūkstoši eiro tiešmaksājumos, 3 tūkstoši eiro vairāk kā jaunais lauksaimnieks viņš saņēma. Eh, bet eh, uz eh, saimniecību nodošanu no paudzes paudzē tam ietekmes nav. Es tūlīt pabeigšu savu prezentāciju. Mūsu ziņojumā būs vēl vairāk arī datu dāmas un kungi. Gala secinājums, politiskais secinājums. Es par mūsu rekomendācijām tik specifiski neteikšu, bet uh, kopīgam secinājumam vajadzētu būt tādam, ka nākotnes lauksaimniecības politika būtu jādebatē ne tikai ar e, skatu uz nākamajiem septiņiem gadiem, bet ar e, skatu uz nākamajiem 27 gadiem. Kāda veida lauksaimniecību mēs vēlamies ilgtermiņā, ne tikai tuvāko septiņu gadu laikā. Paldies, priekšsēža kungs! Paldies! Mēs e, jūsu sagatavoto materiālu izpētīsim. Paldies vēlreiz. Un tagad Robleka kungs no Slovēnijas lauksaimniecības ministrijas dod jums vārdu. Paldies! Labrīt! paldies par iespēju uzstāties jūsu priekšā. Es nāku no Slovēnijas, sākotnēji darbojos nevalstiskā organizācijā, kas nodarbojās ar jauniem eh, lauksaimniekiem. Tagad esmu lauka attīstības programmā eh, ministrijā un sekoju līdz, kā tiek īstenot kopējā lauksaimniecības politika un varu prezentēt jums dažas no savām idejām attiecībā uz politiku eh, pret jauniem lauksaimniekiem, kā tā tiek īstenot Slovenijā. Galvenais jautājums, ko mēs mēģinājām noskaidrot, mēģinām noskaidrot šodien, ir, vai KLP pasākumi vispār sasniedz jaunos eh, lauksaimniekus un kāda ir situācija ar novecošanu. Kādā ir situācija Slovenijā? Mēs sniedzam nu, palīdzību vai atbalstu no 18 līdz 40 gadu veciem uh, lauksaimniekiem, kas ir izglītoti un apguvuši arī noteiktas prasmes. Mēs skatāmies, vai nu, cilvēks spēja norganizēt darbu lauksaimniecībā, kurš aktīvi strādā lauksaimniecībā un arī grasās tur palikt. Kā mēs varam iesaistīt vai palīdzēt uh, cilvēkiem nostabilizēties kā lauksaimniekiem? Mums ir zemākais slieksnis attiecībā uz zemes daudzumu, tie ir seši hektāri, Augšējā robeža ir 80 hektāri, mēs izmantojam biznesa plānu, un, protams, kā es jau teicu, lauksaimniekam ir jābūt izglītībai. Mums ir trīs pakāpes finanšu atbalsta piešķiršanā. Ja cilvēks strādā lauku saimniecībā, viņš var saņemt 45 tūkstoši eiro, ja nav darbinieku, vēl tad ir 18,600 eiro. Un tad mums ir šie uh, izlīdzinošie maksājumi, top up, un mums ir apmēram 7000 jauno uh, lauksaimnieku, kas ir apmēram 7% no visiem, kas saņem šos maksājumus. Uh, 25% no nacionālā vidējā rādītāja, kas tiek izmantots kā tiešie maksājumi par hektāru. Plānojot pasākumus, ko izmanto jaunie lauksaimnieki, mēs ātri sapratām, ka um, KLP pasākumi nav vienīgās iespējas, ko izmantot. Mums ir vajadzīga tāda holistiska pieeja un jādala pasākumi tādās grupās vai fāzēs un jāskaita klāt arī vides atbalsta pasākumi, investīcija aizsardzības pasākumi un 2013. gadā Mēs izstrādājām rīcības plānu jaunajiem lauksaimniekiem, kur ir runa gan par nodokļu likumdošanu, gan citiem maigiem pēdiņās pasākumiem. Tad, kā es jau teicu, tāda holistiska pieeja. Nu, ko mēs esam panākuši ar mūsu pasākumiem? Kādi ir ieguvumi? Mēs redzam, ka uh, mūsu atbalsts ieņem nozīmīgu lomu kopējā atbalsta programmā. Tāpat uh, labumu guvējiem ir viegli plānot atbalsta saņemšanu. To, to dara gan ministrijā, gan labumu guvējs pats. Tad mums ir augšējie un apakšējie sliekšņi un arī biznesa plāni. Mēs izmantojam uh, tad atbalsta piešķiršanu saskaņā ar biznesa plānu. Uh, Nākamais uh, - trūkumi vai vājās vietas mūsu sistēmā. Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, kurš sacīja, ka plānošanai jāietver vairāk, plānošanai jābūt ilgtermiņā, desmitgadēs, nevis uz dažus gadus uz priekšu. Un tas ir ļoti būtiski arī jaunajiem lauksaimniekiem un visiem, kas strādā lauksaimniecībā, jo šo politiku nevar mainīt kā ienāk prātā katru dienu. Un saņemot sākotnējo atbalstu, mēs redzam, ka ļoti nu, ir jauni cilvēki, kam nekad nav bijis sakars ar lauksaimniecību, ir cilvēki, kas manto saimniecības, un tādu jaunpienācēju vispār ir maz um, lai nostabilizētos šajā, nu, šajā biznesā. Um, jādomā ir, kā no paša sākuma sniegt finansiālu palīdzību, lai cilvēks var nodrošināt savam, savai saimniecībai konkurēt spēju. Un šeit darāmais ir uh, gan nodokļu iestādēm, kas plāno nodokļus, gan arī atšķirības, kas pirmajā un otrajā pīlārā uh, padara situāciju visai nelabvēlīgu. Kādi ir mūsu uzdevumi turpmākajam? Mums ir jāplāno, kā es jau sacīju, biznesa plāns ilgtermiņā, jāskatās, kā ko darīt demogrāfisko pārmaiņu gaitā un kā reaģēt uz tām ar struktūrālām reformām. Ir, biznesa plānam ir jābūt um, saprātīgam, finanšu plānošanai ļoti striktai. Visajiem plānošanas jautājumiem ir jāpievērš uzmanība, jo tas ir kā, nu, kā tāds dzīves organisms Otrais, ko es jau pieminēju, bija demografiskās izmaiņas un kā uz tām reaģēt ar struktūrālām reformām. Arī Slovenijā uh, palielinot lauku saimniecības ļauj gūt lielāku peļņu un arī uzlabot uh, ražošanu, intensificēt ražošanu, bet kā atvieglot eh, jaunpienācēju ienākšanu eh, tirgu un kā uzraudzīt to, kā tiek izlietoti līdzekļi eh, nodibinātajos uzņēmumos, ko mēs šeit esam tā kā izdomājuši. Mums, vai mums ir vajadzīga agras pensionēšanās iespēja, kā mums reaģēt uz Uh, uz no pārmaiņām tirgū un kā uzlabot pieejamību zemei un kreditēšanai. Un tagad nobeigumā gribu parādīt jums divus grafiskus attēlus. Pirmais rāda lauksaimniecību skaitu um, kas ir lielāki par četriem hektāriem, kā tā šī attīstība ir notikusi gadu gaitā. Jūs redzat, ka pārmaiņas ir acīm redzamas. Tad jauno uh, lauksaimnieku indeks, ja 2017. gadā to, ja mēs pieņemam, ka to ir simts, tad arī šeit mēs redzam, ka nu, gadu gaitā jauno lauksaimnieku skaits pieaug. Nu, tagad jautājums, vai mums ir izdevies nodrošināt uh, paauģu maiņu lauksaimniecībā un kā mums vai KLP pasākumi palīdz mīkstināt novecošanās problemātiku, mūsu atbildi ir jā. Bardzo dziękujemy za. Lielas paldies par um, šo ļoti tiešo skaidro prezentāciju, kas um, skaidri parāda problēmas Flanagan kungs. Lielas paldies par šo interesanto prezentāciju. Pēdējais uh, attēls uh, gan pilnībā šķiet pretrunā ar Eiropas revīzijas palātas eh, atzinumu par to, ka mēs eh, iegūdām daudz naudas, bet neredzam pauģu nomaiņu. Jautājums ir par to, kā tad jūs varat nonākt pie tik pretēja viedokļa. Es eh, varu teikt, ka vadot sarunas par omnibus regulu par jauniem lauksaimniekiem. Mana valdība ieviesa izmaiņas, piedāvāja ieviest izmaiņas, proti mainot vārdu no shell uz may. May realitātē nozīmē to, ka valdība var to nedarīt un faktiski arī nedara. Lūk, tas būtu jautājums eh, maniem citiem īrijas uh, kolēģiem, vai viņi var atbildēt. Paldies! Eh, nākamais runātājs, paldies eh, par šo ārkārtīgi interesanto prezentāciju. Es eh, tikai šeit vairāk gribētu runāt kā ekonomists, varbūt nekā EP deputāts, taču mēs varam konstatēt no zinātniskās literatūras par to, ka šāds fenomens, ar ko saskaramies, ir normāls fenomens, fizioloģisks fenomens eh, attīstības ekonomikā, nevis patoloģisks fenomens. Saskaroties ar mehanizāciju, inovācijām, mēs redzam, ka samazinās arī darba stundu skaits, eh, kas tiek veltīts eh, produktu apstrādē. Agrāk, piemēram, graudkopība aizņēma uh, 35 eh, stundas vidēji, un tagad uh, mazākā pusminūte apstrāde aizņem. Līdz ar to tas ir tikai viens no piemēriem, kas liecina par to, ka situācija mainās, un, protams, eh, arī tagad ir jādomā, kā tad piesaistīt jauniešus. Līdz ar to ļoti svarīgi, lai jauniešu politikas ņemtu vērā šos tautsamniecības fenomenus. Šādas problēmas ir visur Tad, kad attīstās, kad mainās tautsēmniecība, tad neizbēgami notiek arī šādas uh, pārmaiņas, kas no tā izriet. Un otrādi, ja neattīstamies, tad, uh, protams, uh, arī nenotiek šī dinamika, un tātad šāda veida dinamika, kur varam konstatēt šajā statistikā, ir raksturīga sabiedrībām un modeļiem, kurās notiek pārmaiņas. Paldies! Jā, tiesa grūtos laikos, piemēram, kara laikos, cilvēku skaits laukos pieaug. Tā ir arī izdzīvošanas stratēģija. Magenes kundze, paldies priekšsēdētāji. Es īsti neredzu pretrunas eh, starp eh, šiem diviem fenomeniem, jo ja no nu vienas puses ir praktiskās eh, realitātes, ko redz ministrija, un no otras puses ir revīzijas palāta, auditori, un nereti tur ir pretrunas. Ir skaidrs, ka tie, kas iesaistījās KLP sarunās, varbūt neparedzēja to, ka būs eh, šīs pārmaiņas attiecībā uz jauno lauksamnieku topapiem, bet ir jāatzīst, ka šie maksājumi nevienmēr darbojas, kā teica iepriekšējie diskusiju runātāji. Mēs nevaram izdarīt secinājumus, ja mēs nevaram salīdzināt eh, situāciju ar to, kā būtu bijis, ja mēs nebūtu palīdzējuši jauniem lauksamniekiem. Uh, Ir skaidrs, ka ir aizvien vairāk jauniešu, kas uh, mācās uh, lauksamniecības uh, augstskolās, izglītības iestādēs, un uh, tā tad uh, ir jāatzīst tas, ka tas tomēr ir pozitīvi. Bet, protams, ka jābūt arī atvērtiem dažādiem uzlabojumiem. Paldies, Bagoviča kungs! Paldies par doto vārdu. Paldies par eh, prezentācijām, sevišķi paldies kolēģiem no Slovenijas un paldies arī koordinatoriem par to, ka ir pieņemts mans priekšlikums eh, iepazīstināt ar eh, Slovenijas praksi saistībā ar jauniem lauksaimniekiem. Uh, Esmu strādājis jau lauksamniecības ministrijā un ļoti labi zinu šī uh, situāciju, kāda ir mūsu valstī. Un jāteic, ka šādi pasākumi mūsu valstī darbos ļoti veiksmīgi. Bez tiem mēs nevarētu piesaistīt 4-5 uh, tūkstošus jauniešu, kas uh, ir pārņēmuši lauksaimniecības aktivitāti. Līdzekļi ir veids, kā piesaistīt šos cilvēkus un kā saglabāt uh, lauksimniecības. Jautājums ir par to, cik lielā mērā te runa ir par tādu dabisku fenomenu un cik lielā mērā tomēr ir jāsaskars ar dažādiem šķēršļiem un um, piekļuvi, piekļuvi šķēršļiem lauksaimniecības zemēm. Kā tad izvērtēt KLP efektivitāti, ņemot vērā lauksaimniecību pieaugumu vai samazināšanos. Varbūt, ka šī pieeja tomēr nav tik precīza, varbūt, ka tā ir maldinošana. Jo eh, varbūt, ka lauksaimniecības skaits sarūk, taču lauksaimniecības zemju skaits jau paliek tāds pats. Varbūt ir bijušas lauksaimniecības, kas nav bijušas pietiekami efektīvas. Katrā ziņā mums ir jāpalīdz jauniešiem piekļūt šīm zemēm un veicināt zemju lauksaimniecības zemju rentabilitāti. Ja nebūs iespējas eh, izdzīvot un cienīgi dzīvot, eh, tad eh, cilvēki nepaliks laukos. Mums ir jānodrošina tas, ka ģimenes lauksaimniecības spēj pastāvēt un ka pēc tam tās tiek nodotas jaunajām paudzēm. Šobrīd jaunieši ne tikai iesaistās lauksamniecības ražošanā, bet arī diversificē savu, savu aktivitāti un ievieš dažādas inovācijas, IT, veido viedos eh, ciematus, eh, kas eh, palīdz veidot inovācijas arī citās nozarēs, sociālie pakalpojumi, izglītība, apmācība, veselības pakalpojumi. Visu šo pakalpojumu uzlabošanās eh, lauku reģionos ir svarīgs eh, elements, lai cilvēki varētu tur dzīvot. Pretējā gadījumā nav jēgas īstenot šādus eh, pasākums, ja tas netiek darīts tā kompleksi. Paldies! Man liekas, ka tā bija gandrīz vai cita prezentācija, ne tikai jautājums. Tagad Buda kungs. Liels paldies. Man jāteic, ka Bogoviča kungs eh, jau daļai pateica to, ko es gribēju teikt. Manuprāt, eh, ļoti svarīgs jautājums ir ilgtspējības jautājums lauksaimniecības investīcija nozarē. Nav jau runa tikai par to, ka ir jāpiesaist jaunieši, lai cīnītos ar novecošanu, bet jānodrošina arī tas, eh, lai šīs lauksaimniecības varētu vēl gadiem ilgi pastāvēt. Ne jau tikai pati novecošana kā tāda ir jāapkaro, bet jānodrošina nepieciešamie apstākļi, lai jaunieši varētu palikt šajos lauku reģionos. Un tas mums ir ļoti liels izaicinājums un arī regi komitejā, lai būtu sinerģijas starp to, ko mēs darām, un lai mēs tik tiešām varētu nodrošināt tādu vidi, kurā jaunieši jūtas labi, var dzīvot, lai būtu visi pakalpojumi nodrošināti, starp veselības pakalpojumi Tātad investīcija ilgtspējība ir tas atslēgas vārds, par ko ir jādomā. Es par to esmu ļoti nobežījies, jo mēs šobrīd runājam par izniecības nolīgumiem ar Merkusur valstīm, ar Jaunzēlandi un tā tālāk. Visi šie jautājumi varētu tikai vēl sāsināt situāciju, apdraudot godīgu konkurenci. jo mums ir jādomā par to, kā tad mēs piesaistām jauniešus un uh, jāpalīdz viņiem nemitīgi finansiāli. Un no otras puses mēs uh, parakstām šos nolīgumus, uh, kas kropļo konkurenci. Tas nav konsekventi. Paldies. Jā, dāmas un kungi. Kad 13. gadā tika ieviestas reformas, tad mums uh, kopš tā laika ir pagājuši tikai trīs gadi. Faktiski, līdz ar to ir grūti sagaidīt lielus redzamus rezultātus. Otrkārt, ja līdzekļi ir labi ieguldīti, ko mums apstiprina audits, un to tik tiešām saņem lauksaimnieki, tad jāsacina, ka pašreizajā situācijā ir kādi iemesli. Jājautā tad, kas tad būtu noticis, ja nebūtu bijis šī atbalsta. Egņokungs, lūdzu īsi, jo mums ir jābeidz šīs diskusijas. Jā, man būtu jautājums uh, auditoriem, jo man satriec tas, ka mēs uh, redzam situācijas, kurās uh, ir lauksaimniecības un ir papildu līdzekļi uh, jauniešiem. Un kādam no ģimenes, kas ir pats jaunākais, uh, pasaka, nu labi, tad tu būsi tas lauksaimnieks, un uh, tu saņems naudu mūsu lauksaimniecībai, bet realitātē nekas jau nemainās tajā lauksaimniecībā. Tikai tāpēc, ka uz papīra tur kāds ir jaunais lauksaimnieks, vai jūs esat identificējuši šādus gadījumus? Paldies, tagad trīs minūtes atbildēm. Trīs minūtes katram. Es atbildēšu poļu valodā, kas ir man dzimtā valoda. Liels paldies eh, par eh, visiem komentāriem un eh, piezīmēm. Es atbildot uz Vanagana kunga jautājumu varu teikt, ka nav nekonsekvences starp Slovenijas datiem un auditoru datiem, jo pierādās tas, ka ir uzlabojumi Slovenijā vecuma sadalas ziņā un apsveicam jūs valsti ar to. Arī Polijā ir uzlabojumi un Itālijā dekastraukungs ir zālē, tātad ir uzlabojusies vecuma struktūra, struktūra šajās valstīs, taču ir valstis, kurās tā ir tikai krasi pasliktinājusies. Tagad, kā auditors runājot, es nevaru paust politisko viedokli un vīziju. Man no jums ir jādzird skaidra politiskā vīzija par to, kādai jābūt lauksaimniecībai nākamajos uh, gadu desmitos. Ja mēs zaudējam lauksaimniecības, tad cik daudz būs uh, palikušas lauksaimniecības, vai mums vajag dažas lauksaimniecības uh, ar tūkstošiem hektāru zemes gabaliem vai ģimenes lauksaimniecības, eh, vairāk mazu ģimenes lauksaimniecību. Ja būs milzīgas eh, lauksaimniecības, tad būs ļoti grūti savienot eh, lauksaimniecības un vides mērķus mazās lauksaimniecības. Daudz labāk ievēro šo vides faktoru un var nodrošināt ilgtspējību šajā jomā. Eh, situācija tik tiešām var pasliktināties, eh, un tas ir eh, jāņem vērā. Jāņem vērā arī tas, ka, ja nebūtu šī atbalsta, tad situācija būtu kardināli sliktāka. Tagad jāraugās, lai šie līdzekļi tiktu pareizi izmantoti. Un auditoru reportā jau tas arī ir norādīts. Tik tiešām ir jābūt labākai sasaistēji jābūt labākai koordinācijai starp eh, KLP un citām politikām, jo pretējā gadījumā tikai ar topapiem mēs neveicināsim to, ka cilvēki paliek laukos. Jābūt labākiem dzīves apstākļiem lauku reģionos, un tad jauniešus tas pamudinās tur palikt un dzīvot. Paldies eh, jums par šiem jautājumiem katrā ziņā. Jā, Ekņokungs, eh, ir šādi piemēri, kā jūs minējāt šajā uh, revizijas palātas ziņojumā, piemēram, kad uh, uzņēmumā ir partneri un tikai vienam no viņiem ir 16% akciju un kā kompānijas dalībnieks, kaut nebūdams aktīvs lauksēmnieks, viņš saņem atbalstu kā jauns lauksēmnieks. Mēs uzskatām, ka tas nav pieņemami. Naudai būtu jāiet pie tā lauksēmnieka, kas šaubās par to, vai viņš vispār varēs palikt laukos vai nevarēs. Tudi jaz bi podprl kolega, da ne gre za razliko. Ropeka kungs, jā. Es arī piekrītu, ka nav atšķirības statistikā. Aplūkojot absolūtos skaitļus, situācija Slovenijā parāda nelielu uzlabojumu attiecībā uz tiem, kas ir jaunāk par 35 gadiem, mēs no 4,4 uz 4,6% mēs esam pavirzījušies. Bet, ja skatāmies indeksu, kas uh, atspoguļo uh, lauks uh, zemnieku saimniecības samazināšanu par ap 4% gadā, tad mēs tomēr neredzam, uh, to, tomēr redzam izaugsmi. Uh, tāda ir atšķirība. Un es arī piekrītu, ka Slovenijā Visi uzskata, ka jauno lauksaimnieku atbalsta programma ir viena no labākām programmām. Tam piekrīt gan jaunākie, gan gados vecākie lauksaimnieki. Vecākie lauksaimnieki saprot, ka viņiem ir vēlams nodot savus saimniecības jaunajiem, un jaunie ir tie, kuriem vajadzētu struktūrāls izmaiņas īstenot, eh, pieņemt darbā cilvēks, atjaunot saimniecību. Tiesa, subsīdija neizmainīs visu kājām gaisā uh, zemnieku saimniecībā, bet kopā ar citiem pasākumiem mums jāvērš uzmanību uz to, kā radīt darba vietus, kā jauniešiem dot iespējas sākt saimniekot laukos un īstenot struktūrāls izmaiņas lauksaimniecībā. Uh, varbūt citas aktivitātes, eh, uzsākot, uz, pērkot jaunas zemes platības vai savādāk. Aplūkojot Sloveniju, <clears throat> mums ir tāda mm, problēma, kā daudzās citās valstīs varbūt arī, ka 80% mūsu uh, zemes ir tādās eh, vietās, kur īsti, kuras nav labi piemērots uh, lauksaimniecībai. Un ja mums izdosies motivēt jauniešus tur palikt un uh, Eh, sākt citās jomās strādāt, eh, strā, eh, ja neizdosies to darīt, tad neviens šo zemi neapsaimniekos. Un ja mums tas arī izmainīs, at, atspogļosies uz turismā un citās jomās. Runāt par secinājumiem. Mēs esam nonākuši pie secinājumiem, ka KLP pasākumi nav uh, absolūti viss, bet tie ir ļoti svarīgs papildinājums nacionālā līmeņa pasākumiem citiem sociāliem, vides, izglītības un citiem. Paldies! Es domāju, ka mēs esam dzirdējuši ļoti interesantas prezentācijas, jo no Jānoša Vojčahovska no Revizijas palāca un Slovenijas lauksaimniecības ministrijas pārstāvja. Paldies! Paldies Bogoviča kungam par efektivitāti Un tagad, dāmas un kungi, uzklausīsim nākamo prez, nākamās prezentācijas. Mums šeit ir viesi aiz galda Iris uh, Buvēr, pirmā, uh, pirmais, uh, pirmā viešņa, Nīderlandes jauno lauksaimnieku asociācijas pārstāvu un Eiropas jauno lauksaimnieku padomes vicepriekšzenta. Tad būs mums arī Serena Taranģioli no Itālijas, eh, lauksaimniecības analīzes un um, pētniecības eh, padomes, un tad Žioms, Gilms Kros no reģiona komitejas pirmā uzstāsies Īrisa Bauersa piecas minūtes. Paldies, priekšsēdus, priekšsēdus kungs. Eh, deputāti, komitejas vadītāji, pārējie jaunie lauksaimnieki, dāmas un kungi. Man sauc Īrisa Bauers, es esmu jauna lauksaimniece no Nīderlandes. Es, eh, mums ir cūksaimniecība, es esmu arī viena no eh, Eiropas jauno lauksaimnieku viceprezidentiem, sēja, e kā arī jau es esmu eh, Nīderlandes jauno lauksaimnieku eh, asociācijas valdē. KLP atbalsts ir ļoti būtisks jauniem lauksaimniekiem Eiropā, bet arī uh, vispār nozarei. Dāmas un kungi, bez jauniem lauksaimniekiem mēs nevarēsim ražot pārtiku, ja lauka reģions uzturēt pie dzīvības, un mūsu lauka vide būs nožēlojumā stāvoklī. Uh, Mazāk nekā 6% lauksaimnieku Eiropas Sanībā ir jaunāk par 35 gadiem. Nesens pētījums, ko veica Sejā un Delaval e, starp jauniem lauksaimniekiem, arī parādīja vēl citu negatīvu rezultātu. E, tikai viens no pieciem e, jauniem lauksaimniekiem uzskatīja, ka viņi arī turpmāk varētu darboties šajā nozarē. Tā, šie skaitļi skaidri parāda, ka ir krīze jaunajā starp jauniem lauksemniekiem. Kādēļ tā tas ir tik daudzos Eiropas jaunos e, lauku reģionos? Mums, kā pārstāvjiem politiķiem, lauku reģionu pārstāvjiem, vai, bet visvairāk kā Eiropas pilsoņiem ir mūsu pienākums e, atrast šīs problēmas celoņus un rast veidus, kā atbalstīt jaunos lauksemniekus. Šeit ir arī sākam runu par e, KLP nākotni. Mēs vēlamies, lai um, e, Visā KLP būtu atbalsts eh, jauniem lauksimniekiem, eh, vajadzētu būt ambiciozākiem. 25% būtu jātiek tērētiem eh, paudžu nomaiņai, lai labāk varētu šo atbalstu sniegt. Mēs uzskatām, ka aktīvie lauksaimnieki ir tie, kas uzņems finanšu atbildību, individuāli vai kooperatīvos pārdod savu produkciju, kā tādi tiek arī atzīti no valsts pārvaldes puses un uh, E, e, no savas lauka saimniekošanas e, sniedz sabiedrībai labumu. Nākotnes KLP ir jāpārorientē tieši maksājumi, lai nu, rūpētos par uh, paudžu saimniecībām un to nodošanu no paudzes uz paudze, kā arī ir jābūt balstītiem uz aktivitātēm un papildu maksājumiem jauniem lauksaimniekiem. Nākotnes KLP ir jāmodernizē atsaistīto maksājumu sistēmu, lai tieši maksājumi netiktu vairs saistīti tikai ar lauku platībām. Nākotnes KLP ir arī jānodrošina, ka nacionāls programmas tiktu sagatavotas, kas uh, atvieglot uh, laukzemes mobilitātes zināšanu nodošana un konsultantu pakalpojumi arī ir ļoti nozīmīgi, lai jaunieši varētu e, iesaistīties e, lauku apsaimniekošanā. Tādēļ ir jābūt labākai sadarbībai starp e, lauksaimnieku paudzēm, lai uh, un arī ilgtermiņa zemes nomai e, ir jābūt labāk organizētai un mobilitātes pakalpojumi. Es pati esmu guvusi no savu vecāku nodotajām zināšanām. 1961. gadā mans vec tēvs no savu tēvu pārņēma saimniecību. Viņam bija 5 govis, 2 cūkas un daudz e, hektāru zemes. Viņam izdevās e, turpināt saimniekošanu pateicoties banka atbalstim. Uh, KLP un viņa paša saimnieciskumu. 1979. gadā mans tēvs no vecstāva pārņem saimniecību 25 um, um, um, um, govi, 300 cūku un 60 uh, hektāru. Viņš, viņam arī izdevās bankas, KLP atbalstu un savus saimnieciskumu dēļ uzturēt to Tagad 250 cūku uh, un 140 hektāru zemes. Es cenšu, eh, ceros, ka varēšu, ceru, ka varēšu pārņemt šo saimniecību no vecākiem drīzumā, bet, lai tas izdotos, man vajadzēs bankas atbalstu, labu KLP un manu saimnieciskumu. Uh, tā kā es saimniekoju tagad, es nevarētu saimniekot bez ģimenes saimniecības. Zemes pieejamība ir un paliek viens no galveniem eh, šķēršļiem jauniem, eh, jauniešiem, kas grib kļūt par eh, saimniekiem. Tādēļ nākotnes KLP ir jākļūst pieejamai, piemēram, mm, atvieglojot šo atbalstu, kā arī ļaujot mm, jauniem lauksaimniekiem pieņemt saimnieciskus lēmumus un pievēršot uzmanību īpaši tādiem jauniešiem, uh, kas nav no lauku vidas nākuši, e, lai e, tādi, kas nav līdz šim ar to nodarbojušies, varētu sākt saimniekot laukos. Zemes pirkšanas iespējas jauniem lauksaimniekiem ļoti svarīgas, lai viņu skaitu palielinātu visā Eiropā. Ir arī jāsņem finanšu atbalsts, lai saņemtu kredītus, kā arī sākt uzņēmēju darbību e, Eiropas eh, lauksaimniecības fonds lauka attīstībai nedrīkstētu būt vienīgais fonds, eh, lai atbalstītu lauku vidi. Katram jaunam lauksaimniekam ir eh, jāsaņem tāds atbalsts, kāds saņem dalību valsts vidējais lauksaimnieks. Un jāapsimnieko tādas pat platības, kā vidējās platības Eh, un jauniem saimniekiem ir jāvar piekļūt tiem pakam, šiem pakalpojumiem, kā arī gadījus vecākiem lauksaimniekiem. Lauksaimniecība ir arī sociāla aspektu, eh, tādēļ ir jābūt eh, tādai saimniekošanai, kas var uzturēt ģimenes lauku sabiedrībām, kas ir labi sasaistīts ar efektīviem transporta tīkliem un aug, āt, platjoslas internetu ir ļoti svarīgi, tikpat svarīgi kā citi faktori, kurus esmu pieminējusi. Uh, mūsdienās eh, būt gados jaunai un eh, zemniecei ir sarežģīti. Mm. Tieši tādēļ paudžu nomaiņai ir jābūt nākotnes KLP pamatakmenim, un tādēļ mums arī ir augstas cerības attiecībā uz šo paziņojumu. Lauksaimniecība ir vitāli nozīmīga Eiropas saimnības un tās pilsoņu labklājībai. Ja jaunie lauksaimnieki nevarēs efektīvi saimniekot ar peļņu, tad viņi pametīs šo nozari, kā es arī jau sacīju savas runas sākumā. Tagad ir pienācis laiks, lai paudžu nomaiņas sapnis Eiropas lauksaimniecībā eh, kļūtu par īstenību. Paldies! Paldies! Jūs eh, neiztērējāt visu jums atvēlēto runas laiku. Paldies! Man būtu priekšlikums. Yeah par jūsu pieredzi, ko esat guvusi ar savā ģimenē. Jūs varētu to nu, izplatīt, popularizēt. Tas ir ļoti labs piemērs. Gribētu jūs mudināt par to pastāstīt arī citviet. Un sēžā uh, dalībniekus vēlos sirsnīgi sveikt. Viņi arī piedalās mūsu šīs dienas sanāksmē. Es tagad došu vārdu Serenai Tarančoli. Viņa pārstāv Itāļu lauksaimniecības pētījumu institūtu. Lies paldies un sevišķi paldies par aicinājumu piedalīties. Es ceru, ka Runāšu īsi. Runāšu par politiku jauniem lauksaimniekiem Eiropā. Mēģināšu koncentrēties uz efektivitātes jautājumu, jo efektivitāte ir tas kriterijs, pēc uh, kura mēs varam vadīties, un to izceļ arī revīzijas palātas uh, ziņojums. Un Te jāskar arī, protams, paudžu nomaiņas jautājums. Mēs varam konstatēt, ka jaunie lauksaimnieki, kā to jau minēja iepriekš, runātāji CJA e pārstāvi, Eiropas tātad jauno lauksaimnieku padomas pārstāvi, Šeit ir dažādi trūkumi, jo galvenokārt eh, notiek koncentrēšanās uz startup uzņēmumiem, uz eh, to, lai jaunieši maksimāli iesaistītos lauksaimniecībā, nedomājot par to, kādus tieši jauniešus izvēlēties un kā pēc tam viņus pavadīt šajā lauksaimniecības aktivitātē. Protams, ka uh, jaunieši kas eh, jau ir dzimuši lauksaimnieku ģimenēs, eh, ir privileģētā situācijā, jo viņiem jau ir zināšanas un zeme, kas ir būtiski, lai sākt lauksaimniecības aktivitāti. Tātad, kā jau teicu, šeit eh, runa ir par efektivitāti. Politika kā tāda varbūt ir efektīva, taču tas, vai tās niedz cerēt uz rezultātus, ir cits jautājums. Uh, visi galvenie ekonomikas uh, dalībnieki sastāda šo kopainu, un mums ir jāsaprot, kā tad eh, šos eh, rezultātus atšifrēt. Lauksaimniecības ministrijā ir izstrādāta arī aprēķinu sistēma, un mēs varam redzēt, skatoties aptāvi rezultātus, ka kopumā zūd lauksamieku skaits un jauniešu skaits mazinās, bet ļoti bieži uh, arī cilvēki, kas sāk nodarboties ar lauksaimniecību, pēc desmit gadiem to vairs nedara. Tas nozīmē tikai to, ka cilvēki, kas ir sākuši ar to nodarboties, ja viņi nesaņem nepieciešamo atbalstu, viņi pēc tam to pārtrauc darīt. Itālija ir viena no demogrāfiski vecākajām Eiropas Savienības valstīm eh, kas nozīmē to, ka, protams, nesņemot atbilstošu atbalstu, lauku reģionos eh, cilvēki eh, vienkārši nespēja turpināt dzīvot eh, šajos reģionos. Tāpat ir jāievēro arī pozitīvie aspekti. Ja mēs skatāmies uz šiem aptaujas datiem, kas ir redzami attālā, tad varam redzēt, ka diversifikācija ir viens no elementiem, kas palīdz palikt lauksaimniecībām. Tas palīdz arī, protams, gūt lielākus ienākumus. Tie uzņēmumi, kas ir ieviesuši inovācijas vai darbojas inovatīvajos eh, sektoros, kā piemēram bioenerģētika, mežsamiecība, turismas, uh, tur ir iespēja daudz labāk nodrošināt uh, jauno lauksaimniecību, jauno lauksaimnieku palikšanu šajā arodā. Mēs esam veikuši gan savu pētījumu, gan arī iepazinušies ar DJ Agri pētījumu par to, kādas tad ir jauno lauksaimnieku vajadzības. Ir skaidrs, ka te runa ir par tādām, varētu teikt, jau konsolidētām vajadzībām, piekļuve uh, zemē, palīdzība uzņēmē, uzņēmuma vadībā un citi aspekti. Taču tas nav vienīgais. Ļoti bieži, kad raugāmies uz veiksmes faktoriem, kas tad ir palīdzējis lauksaimniekiem, tieši jaunajiem lauksaimniekiem palikt šajā arodā, un uh, uz šo aptauju ir atbildējuši ļoti daudz jaunieši Tad, ja neskaita kredītu, piekļuvi zemē un tā tālāk, pati piekļuve tirgum ir ļoti svarīgs aspekts. Jo, ja cilvēki nenāk jau no tādām stabilām lauksaimnieku ģimenēm, kas ar to nodarbojas sen, ir ļoti grūti ielausties tirgū. Tāpat eh, tas, ka ir iespēja veidot dialogu ar reģionu ir ļoti svarīgi. Teritorijas pārvaldība tātad ir svarīgs aspekts, tādēļ ir nepieciešams diskutēt ar pašvaldībām, ar reģioniem un attiecīgi var palīdzēt šiem cilvēkiem konkrētajos reģionos daudz efektīvāk. Protams, ir arī konkrēti specifiskas vajadzības uh, lauku reģionos uh, Eh, kādas vajadzības, eh, kuras varbūt nevar nodrošināt Itālijas reģionu cilvēkiem sadzīvē tīri. Un, protams, arī piekļuve politikas eh, instrumentiem ļoti bieži jaunie lauksemnieki vienkārši nevar tam piekļūt, jo šie procesi ir pārāk sarežģīti. Mēs bieži runājam par politikas vienkāršošanu, taču realitātē tik tiešām tā ir nopietna problēma lauku reģionos. Un šeit mēs varam redzēt, eh, runājot par politikas eh, efektivitāti, to, kāda tad ir situācija, kāda tad labākā stratēģija pauģu nomaiņai un kā tad jaunieši ir strateģiski orientējušies. Eh, šeit ir tātad 2A schēma un 6B schēma, kas runā par uzņēmējdarbību un nodarbinātību. Mēs varam secināt, ka ir ļoti svarīgi koncentrēties ne tikai uz šīs aktivitātes uzsākšanu, bet arī pavadīt uh, lauksaimniekus visā procesā un tātad jābūt plašākai, visaptvarošākai šai stratēģijai, lai palīdzētu jaunajiem lauksaimniekiem. Šo diskusiju mēs Itālijā veicam iesaistot arī sociālos un ekonomiskos partnerus, kā tad varētu attīstīties lauksaimniecības politika. Tā tik tiešām ir. Uh, politika, kurai pilnīgi noteikti ir jāpiesaista jaunieši. Kā tad piesaistīt jauniešus, kā nodarbināt jauniešus lauksaimniecībā, lai veicinātu lauksaimniecības e, pauģu atjaunošanos nepieciešamajā brīdī, lai būtu jau stabila uzņēmē darbības aktivitāte. Instrumentu ir daudz, ir dažādi paučeri atbalsta mehānismi, nodarbinātības eh, veicināšanas mehānismi. Taču būtu jāpievērš uzmanība arī eh, pavadīšanai, tātad eh, atbalstam pēc šīs aktivitātes uzsākšanas. Ne tikai pirms tam, bet arī pēc tam, lai jau tad, kad ir cilvēks sācis šo arodu, nodarboties ar šo arodu, lai arī tad viņš saņemtu šo atbalstu. Uh, Un, protams, ir jābūt arī sadarbībai ar uh, partneriem, nozares partneriem, kas varētu sniegt uh, nepieciešamo atbalstu un veicināt uh, komerciālas uh, aktivitātes uh, attīstību. Paldies! Ja wiem, że jest trudno skracać, kiedy się referuje wnioski. Chyba. Paldies. Jūs piedāvājāt arī secinājums, varbūt turpmāk mums vajadzētu sākt ar secinājumiem un tad pievērsties visam pārējam, bet tagad Gijoms Kross no reģiona komitejas, kurš ir arī Oksitānijas reģionālās padomas vadītājs un darbojas komitejā kas strādā ar KLP pēc 2020. gada. Mēs ļoti cieši sadarbojamies un vairāk kārt. Um, esam sadarbojušies arī pasākumos, kur, kas ir veltīti reģionu attīstībai. Priecājamies jūs sveikt šeit. Paldies! Oui, merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Um, paldies par doto vārdu. Es um, piebiedrojos uh, tajā, ka tik tiešām ir jāiesaista reģionu komiteju šajos eh, parlamenta darbos, un tas, kas esat aicinājuši mani šodien piedalīties, tam ir skaidra ilustrācija, un es eh, ceru, ka mums būs vēl arī citas iespējas apmainīties viedokļiem, to starp eh, jau sastādot ziņojumus, mums ir bijusi iespēja sadarboties ar dažiem no jums. Es tagad nerunāšu par uh, pašu ziņojumu, protams, jo tā nav šīs dienas tēma, bet runāšu par tēmu kopumā. Tātad KLP pēc 2020. gada par pauģu nomaiņu, par lauksaimniecību atjaunošanos, kas ir vitāli svarīga Eiropas Savienībai. Un, protams, runāšu tātad kopumā par KLP, kopumā par šo ziņojumu, jo tam ir cieša saistība ar to. Tāpat kā jūs, arī mēs reģionu, reģionu komitejā saprotam to, ka lauksaimnieka aroda nepievilcība jauniešu vidū ir ļoti negatīvs faktors, kas tātad neļauj nodrošināt uh, pauģu nomaiņu. Francijā situācija uh, ir eh, diezgan negatīva, un Eiropā kopumā arī tā ir negatīva. Aptuveni tūkstošu lauksaimnieku katru dienu pamat savu nodarbošanos. Tas eh, pilnīgi noteikti ir drauds lauksaimniecībai kā tādai, bet sevišķi Eiropas eh, ģimenes lauku saimniecībām un lauku reģioniem. Ir ļoti svarīgi, lai tiktu īstenot atbalsta mehānismi jauniešu iesaistē lauksaimniecības nozarēm. Tas skaidri arī parādās šajā ziņojumā, par kur runāju. Tātad ir šī problēma jāizrevē jau saknē, padarot uh, lauksaimnieka arodu pievilcīgāku lauksaimniekiem pārāk bieži ir jāpārdod savi produkti par zemāku cenu nekā ražošanas cena, kas ierauj tādā kā negatīvā spirālē, izmaksu samazināšanās, cenu krišana, ļoti bieži notiek pārdošana ar zaudējumiem, un, protams, ka tas nevar būt pievilcīgs faktors jauniešu piesaistēji. tikmēr, kamēr uh, lauksemniecības ienākumi būs atkarīgi no prēmijām, atbalsta mehānismiem uh, un cenu samazināšanās, uh, nebūs iespējams nodrošināt stabilu un ilgspējīgu situāciju. Reģiona komiteja rekomendē Eiropas Savienībai regulēt lauksaimniecības tirgus, lai stabilizētu cenas pieņemamā līmenī. Mēs esam pārliecināti, ka ir nepieciešams uh, saprast to, ka Eiropas nodokļu maksātāji šobrīd uh, cieš no šīs pārāk lielās dārdzības, un konkurence ar ASV uh, tikai liecina to, ka šīs sistēmas nav tik efektīvas. ASV ir apdrošināšanas sistēma, uh, Un um, tā apliecina to, ka situācija Eiropā arī dzen var degradēties. Tā ir ļoti nerendaba sistēma pašiem lauksemniekiem. Tātad jautājums ir par to, kādā virzienā mēs vēlamies doties. Uh, komiteja lūdza nodrošināt to, lai būtu solidārāki un taisnīgāki nosacījumi, slēdzot starptautiskos nolīgumus ar mūsu partneriem nopalā mērogām. Tāpat ir arī jādomā par uh, tiešmaksājumiem par hektāru, kas kopš 92. gada ir veicinājuši lauksaimniecību paplašināšanos, tās kļuvušas aizvien lielākas un tās kļuvis aizvien grūtāk nodot jaunajām paudzēm. Tātad eh, šie tiešmaksājumi ir maksāti bez griestiem, bez ierobežojumiem par hektāru, un šī sistēma nav optimāla, ir jāmaina, jāoptimizē šī sistēma. Tāpat eh, ļoti bieži ir veikts dažādas spekulācijas ar eh, tiešmaksājumiem. Uh, vēl nesen, pagājušo nedēļu, Ķīnas fonds nopirka 900 hektāru un ne jau jauno lauksaimnieku piesaistēju. Tad, tad ir ļoti svarīgi regulēt lauksaimniecības zemju sadali un apkarot spekulāciju ar tiešmaksājumiem dalībvalstīm un reģioniem vajadzētu lielāku varu, lai pieņemtu dažādus lēmumus un tiesību aktus, lai ierobežotu šādus gadījumus un lai cīnītos ar zemju sagrābšanu Eiropā. Un varas tāds kā lauksaimniecības varas koncentrēšanos atsevišķās vietās. Tāpat mēs lūdzam KLP izvērtējumu tieši tātad uh, zemes koncentrēšanas un sagrābšanas jautājumos. Ir vietas, kur banku piešķirtie līdzekļi tiek uh, izlietot neliederīgi. Un šeit runīja tātad par to, kā efektīvāk nodot šīs lauksaimniecības, uh, par ko jau runājām šodien. Tāpat uh, priecājos par uh, to, ka omnibus regulā parādās uh, griezti prēmijām jauniem lauksaimniekiem, kas saskana ar mūsu atzinumā pausto. Tāpat kā to teica arī revizijas palāts pārstāvis, ir svarīgi atcerēties to, ka atbalsts jauniem lauksaimniekiem ļoti bieži ir pārāk slikti definēts, nenorādot to, kas tieši tiek sagaidīts jānodrošina tas, lai šis atbalsts tik tiešām orientētos uz ilgspējīgu, solidāru lauksaimniecību, nevis uz milzīgu lauku saimniecību un zemju koncentrēšanos eh, dažu lielo lauksaimnieku rokās. Ir jāatbild uz eh, patērētāju vēlmēm un vajadzībām un nedrīkst uzlikt visu slogu uz nodokļu maksātāju nākamo pauģu pleciem. KLP kontekstā visām politikām ir jādomā par to, kā nodrošināt pauģu nomaiņu lauksaimniecības sektorā. Ļoti bieži lauku reģionos nav pietiekami daudz uh, pakalpojumu veselības, uh, kultūras un citu. Mums ir jācīnās, lai lielāku uzmanību tiktu pievērsta lauku reģioniem visās Eiropas Savienības politikās un lai pieaugtu lielāks, uh, lai pieaugtu finansiālais atbalsts uh, lauku reģionu attīstībā Eiropas Savienībā. Runa ir par visiem lauku reģioniem visā Eiropas Savienībā. Un uh, tas ir vitā svarīgs jautājums, lai apturētu šo jauno cilvēku aizplūšanu no lauku reģioniem. Tas arī būtu viss pagaidām. Paldies! Paldies! Liels paldies! Paldies arī par sekmīgo sadarbību. Tagad būs jautājumi un komentāri. Andrija kungs. Um. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es ļoti rūpīgi klausējos visu trīs runātājus, un es gribētu viņiem pateikties par uzstāšanos. Piekrītu daudziem aspektiem, kurus minēja reģiona komitejas pārstāvis, kad runa ir par tirgu regulēšanu, par uh, zemes eh, proporcijām, par eh, instrumentiem tiesiskuma un eh, solidaritātes jomā vairāki jautājumi, kurus minējāt, man šķiet svarīgi, kas, manuprāt, būtu jāņem vērā mūsu turpmākajos darbos strādājot pie reformas. Tāpat atsaucoties uz Taranģolī kundzes teikto, varu uzteikt viņas centienus uh, izcelt šīs problēmas. Te nav runa tātad tikai par globālo atbalstu, bet eh, visi mūsu centieni līdz šim ir vainagojušies tikai daļai ar panākumiem. Mums ir svarīgi saprast, eh, kas tad ir tie pareizie jautājumi, uz kuriem atbildēt, un mēs netrīkstam tikai tā izolēti pie tā strādāt. Mums ir jāskatās uz šiem jautājumiem globāli. Pasaulē ir sistēmiska un sarežģīta. Mēs šeit nesam tikai lauksamniecības arotbiedrība, mēs esam politiska iestāde, kas atbild uz miljoniem iedzīvotāju jautājumiem, kas tad notiks tālāk. Ir jāsaprot, ka pasaule attīstās ļoti ātri un jautājumu ir ļoti daudz. Dzirdēju arī Bauersas kundzes teikto, un, protams, es piekrītu viņas sacītajam. Revi revīzijas palāta to izcēla, ka politika šobrīd nav pilnībā efektīva, ka ir daudz trūkumi, kas ir jānovērš. Tāpat arī Vaičikovska kunga teiktais uh, Uh, piesaistīja man uzmanību. Atvainojos, ka nedzirdēju visu jūsu prezentāciju, tikai secinājumus. Uzskatu, ka tas uh, iet pareizajā virzienā. Mums kā politikas iestādē ir jādomā par to, vai tik tiešām lauksaimnieku izdušana ir neizbēgama. Tad kādu lauksaimniecības modeli mēs vēlamies panākt? Kāda ir tā sabiedrība, kurā mēs vēlamies dzīvot? Tas ir politiskās debatas, politiskie jautājumi, uz kuriem mums jāatbild. Uh, Jo, ja mēs eh, tagad koncentrējamies tikai uz eh, tādu mūsdienīgu milzu lauksaimniecību modeli, kas izmanto GMO, vai tad tas ir vienīgais eh, nākotnes modelis mūsu lauksaimniecībām? Vai tiešām mēs vēlamies tā dzīvot, vai mēs vēlamies stinglu, stingru regulējumu vidē, veselībai, kopējam labumam, aizsargāt uh, mūsu reģionus, uh, vidi, mūsu Eh, kalnu mežu reģionus. Tātad eh, visi šie jautājumi ir ļoti svarīgi. Tie tādi politiski jautājumi, par kuriem jādomā kopskatā. Mēs neesam tikai lauksaimnieku arotbiedrība. Mums ir jādomā par to, kā mēs dzīvosim turpmākajos gadu desmitos un simtos, lai nodrošinātu arī turpmāk Eiropa kvalitatīvu lauksaimniecību, kvalitatīvu pārtiku, neuztraucoties par to, kas notiek Austrālijā, Jaunzēlandē vai Ķīnā. Uh, Eh, paldies par jūsu eh, teikto, kas eh, tikai papildina tās debats, kas notiek mūsu iestādē. Paldies! Jūs um, saņēmāt ilgāku runāšanas laiku, bet tagad Šreieris kundze. Paldies, priekšādātāji! Vispirms gribu teikt Paldies, ka Irisai Bauersai bija iespēja uzstāties. Viņa mums pastāstīja pati par savu pieredzi Nīderlandē kā jauna lauksaimniece. Bet mums ir jāpieņem lēmums, vai mēs gribam industriāli ievirzītu lauksaimniecību, skatot to kontekstā ar investīcijām un spekulācijām Spekulācijas notiek ar saimniecībām 4-5 tūkstošu hektāru apmērā, tas pats arī Francijā un Nīderlandē. Vai mēs gribam ģimenes lauksaimniecību vai industriālu lauksaimniecību? Un kā ir reģionos? Ja mēs skatāmies uz ģimenes Uh, lauksaimniecībām, tad šeit ir daudz mazu un vidēju uzņēmumu, kas ir saistīti ar šo saimniecību, notiek cikliski. Tāpat CO2 samazinājums. Es darbojos arī vides komitejā, un tur cikliskai ekonomikai ir pavisam citi finansējuma iespējas, un Junker uh, komitejā Junkera politika paredz finansējumu, bet uh, cik mums vēl ir laika, lai situāciju vispār izglābtu. Un lielie starptautiskie uzņēmumi un lielās kapitāla plūsmas, mēs vienkārši zaudējam zemi un neko nevaram izdarīt. Ko mums, kādu lēmumu mums pieņemt? Uh, cik daudz naudas saņem lielie starptautiskie uzņēmumi un cik naudas saņem zemnieki, jo es redzu, kas notiek uz vietām. Priekšsēdētājs nav ieslēdzis mikrofonu. Paldies. Tiešām ir jau bez piecām divpadsmit, kā jūs teicāt. Tagad būdera kungs. Paldies, priekšēdētāji. Es runāšu īsi. Man raizes dara zemes koncentrācija. Un mums ir jārunā par to, cik ļoti šis fenomens ir izplatīts. Rumānijā 45% lauksainicībā izmantojamās zemes ir struktūru rokās, kas neatrodas Rumānijā. Tie ir uzņēmumi, kas pat neatrodas Eiropas Savienības valstīs. Mēs piešķiram eh, Eiropas attīstības eh, pak, naudu eh, uzņēmumiem, kas atrodas kaut kur Sīrijā un Lībijā. Uh, Mums ir jāvēršās pret šo tendenci, ka zeme tiek koncentrēta vienās rokās. Mēs varam var, protams, eksistēt gan lieli, gan mazi uzņēmumi lauksaimniecībā, bet ir vajadzīgs līdzsvars. Bet tas, kā zeme tiek koncentrēta vienās rokās, tā ir liela problēma, vai nav jau par vēlu? Paldies, Arņaukungs! Bija ļoti interesanti uzklausīt jauno Nīderlandes eh, lauksaimnieci. Un, ja nav pārāk daudz brāļu un māsu, kas vēlas uh, arī kaut ko mantot, vai onkuļi un tantes, kuriem visiem ir jāizmaksā viņu daļa, tad situācija ir savādāk. Bet, ja ir vienīgais bērns, tad uh, visu var atrisināt ļoti labi un mierīgi. Uh, un uh, KLP uh, neatbalsta cūku audzēšanu. Un, uh, ja jūs vēlaties paplašināt jūsu biznesu, es to vērt, vērtēju ļoti pozitīvi. Bet, ja tiek noteikti griezti atbalstam, nu, un tie būtu tieši piemērojami tādai mm, nu, zemākajiem griestiem attiecībā uz platību, vai jūs tāpat gribētu paplašināt savu uzņēmumu? Lauksaimniecības koncepcija attīstās tā, it kā lauksaimnieki būtu uh, tādi kā valsts iestādēm pakļauti administratīvie ierēģi. Paldies! Mādām Hoibuš! Hoibuš, Hoibuhas kundze, paldies! Mēs daudz ko uzklausījām par novecošanos lauksaimnieku vidū, nav pieejas zemē pietiekamas, nepietiek finansējumu, nepietiek pieejas labiem tirgiem, cilvēki pamet laukus, infrastruktūra ir sliktā stāvoklī vai tās vispār nav, bet tas ir, rezult, tas ir politikas rezultāts jo politika fokusējusies uz industrializāciju, racionalizāciju, un tagad jaunie cilvēki, kas grib būt lauksaimnieki, viņiem jāsamaksā rēķins. Kādu lauksaimniecības modeli mēs gribam nākotnē? Par to mums jāko, jādiskutē un jāpieņem lēmums un kad būsim pieņēmuši lēmumu, tad arī nauda ir jāvirza attiecīgajā virzienā. Mēs nevaram runāt par to, ka gribam attīstīt mazās lauku saimniecības un dot palīdzību zemniekiem, bet palīdzību saņem milzīgās starp nacionāl, daudznacionālās firmas. Tā ir pretruna. Gan klimats, gan dzīvnieku labturība, gan ilgtermi, ilgspējības mērķi, tam visam ir nepieciešams nodrošināt daudzveidību gan zemnieku saimniecībā, Gan dabā, gan ražošanā ir vajadzīga dažādošanās, un nevis intensificēšana, bet ilgtspējība ir galvenais, uz ko, uz ko ir jāfokusējas nākotnē, un mums ir jāizveido labs ietvars. Paldies! Nākamais runātājs, paldies priekšēdētāji. Man ir jautājums Irisai Bauersai. Jūs ļoti labi uzstājāties, bija ļoti interesanti. Jūs iestājieties aktīvā lauksaimnieka definīcijas, par aktīvā lauksaimnieka definīcijas izveidošanu. Komisija tā kā vēlas eh, no tās atteikties, lai it kā visu vienkāršotu un atteiktos no dārgām pārbaudēm, bet jautājums ir, kā mums saglabāt labu aktīvā lauksaimnieka definīciju un tai pašā laikā samazināt administratīvos slogu Paldies, Bogoviča kungs. Es domāju, ka visi varam būt vienasprātis, ka ģimenes uzņēmumi laukos ir mūsu nākotnes galvenais priekšnosacījums. Mums ir jāvienojas par to, cik liels ģimenes uzņēmums drīkst būt, te var būt atšķirības starp dalību valstīm, bet uh, tas ir centrāls aspekts. Es piekrītu reģionu komitejas pārstāvi teiktajam, ka mums ir jāvienojas par to, cik cilvēku drīkst, drīkst būt nodarbināt uzņēmumā. Un tāpat jākombinē dažādi politikas veidi Eiropas Savienībā. Mums ir lauksaimniecības reģiona politika, digitālā politika, dalība valstu līmenī ir veselības aizsardzība, sociālā politika, darba vietu nodrošināšanas politika un tā tālāk. Nacionālās valstis izjūt spiedienu, tām esot jāsamazina valsts eh, publiskie izdevumi. Un mums ir jākoordinē politika dažādos sektoros, lai lauki varētu attīstīties un bez lauku saimniecībām mēs neiztiksim, bet mums ir jāpārvērtē mūsu politikas gan horizontālā, gan vertikālā līmenī un jāharmonizē tās. Paldies! Paldies, es piekrītu, bet klāt nāk vēl arī tirgus, konkurence ar trešajām valstīm, viss, kas attiecas uz tirdzniecību, Nav nemaz tik vienkārši skaidri nošķirt, kas ir ģimenes uzņēmums. Magines skundze. Paldies. Uh, Bauras skundzei gribētu teikt, ka interesanti, ka jūs veccietiņš ar septiņiem hektāriem iztikāt un jums 120 uh, vai būs dzīvot spējīgi šī saimniecība vai būs jāpaplašanās, tas ir vēl jautājums. Tā tad ir dabīga uh, virzība zemes platība konsolidācijas virzienā tādēļ, ka lauksaimnieki ienākumiem ir spiediens. Eh, mēs runājam par aktīviem lauksaimniekiem, eh, debatējot par kāpa reformu, mēs par to bijām vienoti. Mm, tas ir arī omnibus priešlikumā atspoguļots. Trešais ir par to, eh, mums jājautā, kāda veida lauksaimniecību mēs vēlamies. Uh, parlaments vēlējās, lai zemākā līmenī būtu šie griesti, nākamā reformā tas būtu ņemts vērā, lai lauksaimniecības atbalstu nesiemt rūpnieciskie lauksaimnieki. Un interesanti, ka arī e, tās jomas, e, e, kurās nav KLP, tātad putnkopība un cūkopība ir ļoti liels, bet eh, vai tas tā turpināsies nākotnē, kas zina. Un tagad Tramāgen kungs, vienu minūtu. Paldies, ļoti interesantas prezentācijas. Atkal es eh, reizi no reizes šeit komitejā pamanu. Mēs te runājam par to, ka mēs atbalstam ģimeņu saimniecību. Bogovičs kungs, eh, kad runāja, teica, mēs visi esam par ģimeņu saimniecībām. Un mājās, šeit mēs tās sakām, bet eh, mm, mūsu uh, dzimtajās valstīs politika nevienmēr ir ar to saskanīga. Runāt par savu valsti, es varu teikt, ka eh, lauksaimnieku skaits, kas saņem šo atbalstu, kas ir zem, ģimeņa saimniecības, nevienmēr saņem to atbalstu, kā mēs vēlētos. Mēs visi kā atbalstam to, bet nevienmēr tas notiek. Uh, Un tagad es lūkšu mūsu cīnītos viesus e, reaģēt e, jums katram divas minūtes. Paldies, paldies par jūsu jautājumiem un komentāriem. Tas man arī dod iespēju paust pateicību <clears throat> daudziem Eiropas parlamenta deputātiem no lauksaimniecības ģenerāla direktorāta, kas ir ļoti atvērti šo svarīgo jautājumu debatēšanai. Man ir jautājums, vai es esmu vienīgā e, zemnieku ģimenes atvase. Nu nē, taču. E, un arī man, attiecībā uz man tēvu tā nevarēja teikt. E, runājot par. E, e, e, e jā, es esmu vienīgā meita savā ģimenē. E, Eh, eh, bet tā ir liela nopietna atbildība pārņemt eh, ģimenes zemnieku saimniecību, un šeit arī nauda spēlē lomu, kurš tad uzņemsies no bērniem. Runājot par um, cūkopību, par to ir runājuši vairāki deputāti, es ļoti lepojos. Uh, ka es apsaimniekoju jaukto zemnieku saimniecību. Tas padara manu saimniecību, manuprāt, arī uh, ilgspējīgāku, ir vairāk aprites ekonomikas uh, elementu manā saimniecībā. Mums ir uh, e, um, um, aram zeme, bet arī ir cūkopība. Uh, E, tā ir ilgspējīga sistēma manā skatījumā, un man šķiet, ka visiem Eiropā lauksaimniekiem jauniem vajadzētu e, tā darīt, kaut gan es zinos, ka tas nav iespējams. Es gan ticu, ka varēšu to turpināt. Es esmu viena no daudzajiem jauniem lauksaimniekiem, kam ir nepieciešamas investīcija atbalsts. E, varbūt riska pārvaldības atbalsts, arī tirgus informācijas atbalsts jo mēs esam eh, uzņēmēji eh, strauji mainīgā pasaulē, kur mums ir jācīnas ar klimata izmaiņu sekām, ilgspējības mērķiem, un mēs būsim tie, kuriem šajā jomā arī būs jāstrādā. Runājot par budžeta griestiem, manuprāt, ja līdzekļi tiek izmantoti efektīvāk un eh, es no tā gūšu labumu, man nav iebildumu Manā skatījumā tas arī izskanēja, e, aktīvā lauksaimnieka definīcija ir ļoti būtiska, lai gādātu par to, ka tieši maksājumi dot strādāt efektīvāk, lai tie, kuriem tiešām šī, šie līdzekļi visvairāk ir vajadzīgi, e, ģimenes saimniecība arī varētu šo naudu saņemt. Tieši to mēs vēlamies daudzveidīgu e, KLP un runājot par KLP vienkāršošanu ar digitalizācijas palīdzību arī e, šeit daudz ko var sasniegt. Paldies! Paldies, un es domāju, ka jūs e, baudāt šeit zālē lielu simpātiju un sapratni. Paldies! Daudzkārt e, mums nav jāizgudro viss no jauna, jo instrumenti jau ir gan kopienas līmenī, gan nacionālā līmenī. Viss grūtāk ir panākt to, lai tas tiktu izmantots integrēti, lai būtu visaptverošas kopīgas pieejas uh, dalībvalstīs. Ļoti bieži ir grūti apvienot uh, reģionālās uh, un laukreģiona attīstības politiku un citas politikas, ņemot vērā normatīvos slogu, kas tiek uzlikts dalībvalstīm, vajadzētu vienkāršot šos instrumentus un attiecīgi tos pielāgot katras dalībvalsts individuālajām vajadzībām. Uh, jo ļoti bieži ir zemes koncentrācijas problēmas. Un tajā pašā laikā Dienvidēropas valstīs eh, ir drīzāk otrādi. Eh, mandošanas eh, vai kultūrālu vai kādu citu iemeslu dēļ nav šī koncentrācijas problēma, bet gan saskaldītības problēma. Un tā tad ir jāmēģina risināt šo jautājumu, paplašinot, apvienojot lauksaimniecības. Tātad katrai valstī nepieciešami pielāgoti konkrēti instrumenti. Un katram reģionam jāpielāgo šie instrumenti, lai tie tiešām būtu efektīvi. Vēl viens jautājums, ko gribēju nedaudz izcelt, ir par Eiropas lauksaimniecības modeli. Mēs varbūt nevaram šobrīd tā vienkārši atteikties no mūsu lauksaimniecības modeļa. Jo tam ir liela pievienotā vērtība. Un tagad reģiona komitejas pārstāvs. Paldies! Es dzirdēju daudzus argumentus, taču gribētu izcelt vairāk dažus no tiem, Pirmkārt, par lauksaimniecības aktivitātes uzsākšanu. Protams, ka nav runa tikai par šo posmu, ir runa par visu kopumā, par uh, dzīvi lauku reģionos, kas ir uh, jānodrošina pietiekamā kvalitātē, lai būtu visi nepieciešamie publiskie pakalpojumi. Pretējā gadījumā lauku teritorijas aizvien vairāk tiek pamestas un tas arī liek justies cilvēkiem, kas tur paliek, eh, pamestiem novārtām. Es domāju, ka te runa ir par būtisku problēmu. Nav jārunā tikai par uh, eh, lauksemnieka arodu, bet uh, par dzīvi lauku reģionos kopumā, par dzīves kvalitāti. Tāpat es domāju, līdzīgi kā reģionu komitejā, arī agri komitejā ir eh, jārunā par jautājumiem kopskatā, ne tikai par KLP atsevišķi, bet par tādu kopīgu, visatvarošu uh, eh, politiku, lai arī KLP varbūt viseiropeiskākā no politikām, ja tā varētu teikt, uh, ir jā, jādomā par tādu lauku reģionu darba kārtību, tātad programmu kopumu, mērķu kopumu, kas orientētos uz lauku reģionu attīstību. Es ceru, ka tas tiešām arī tiks panākts. Par zemju koncentrāciju es domāju, ka jau bija vairāki argumenti, bet nu runa ir par izvēli, protams. Jautājums ir par to, kādu lauksimniecības modeli mēs vēlamies saglabāt un uz ko vēlamies virzīties, un, protams, arī pārtikas modeli. Uh, KLP ir cieši saistīta arī ar pārtikas uh, politiku. Šāds jēdziens par uh, kopējo pārtikas uh, politiku arī ir parādījies jau, un es domāju, ka vajadzētu pievērst tam uzmanību. Jautājums arī ir par lielajiem starptautiskiem nolīgumiem. Ja mēs nevaram rīkoties stingrāk un mainīt lietas, nu tad uh, varam darīt visu, ko vēlamies, bet nekas jau nemainīsies. Situācija turpināsies eh, kā agrāk, eh, lauksemniecības kļūs aizvien eh, plašākas un notiks intensifikācija pretēji mūsu iecerētiem mērķiem. Nu, tas arī būtībā būtu viss. Es domāju, ka KLP ir ļoti nozīmīgs Eiropas Savienības politikas. Uh, stūrakmeņus, tādēļ būtu nepieciešams uh, nodrošināt, lai KLP būtu solidāra un lai ļautu dzīvot jauniešiem laukos. Paldies! Dobrze, że o agendzie wiejskiej mówi przedstawiciel. Paldies. Ļoti labi, ka reģionu padomas pārstāvs runā par lauku reģionu eh, darbkārtību. Un tagad vēl dosim vārdu mūsu sloveņu viesim. Divas minūtes. Paldies ļoti īs. Arī es savā prezentācijā vērs uzmanību uz aktīvā lauksaimnieka definīciju. Mans personīgais viedoklis ir tāds. Ja mēs definējam aktīvo lauksaimnieku, tad uzticēšanās tam, ka šīs subsīdijas saņēmējs tiešām ir cilvēks, kas ražo eh, pārtiku, būs lielāka. Tātad eh, šī eh, definīcija ir ļoti svarīga. Paldies! Tagad es raugos uz direktoru Ņuti. E, varbūt e, jūs vēlties dažus vārdus, Bils direktora kungs? Jā, paldies priekšsēd par šo iespēju. E, šeit kopsavilkumā paust savu viedokli sākšu ar tādu lietu, ko esmu jau, ko vairāk kārt jau mans komentārs ir uzsvēris, proti mums ir jāvēlta liela uzmanība paudžu nomaiņai. Un te nav runa tikai par vairāk jauniem lauksaimniekiem, bet arī par fizisko kapitālu, prasmēm un zināšanām visā nozarē. Ir jāraugs uz līdzsvaru, ko mēs varam ēst līmenī un ko dalībvalstīs var darīt un ko arī paši lauksaimnieki spēs darīt. Un šis jautājums arī būs mūsu KLP diskusija, eh, nākotnes KLP diskusija centrā. Nevarēšu pa visu te izteikties, bet pa dažiem punktiem gan gribu runāt. Sākšu ar ļoti interesanto jaunās lauksaimnieces prezentāciju. Viena lieta, eh, eh, ko viņa sacīja, ir ļoti patiesa, kaut gan tā nav bieži izskanējusi. Ir šīs daudzās lauksaimniecības struktūrāls izmaiņas, bet lauksaimnieku skaits ir samazinājies, eh, lauks, eh, zem, zemnieku saimniecības eh, vidējais lielums ir palielinājies, bet arī lauksaimniecība pieejamais zemes skaits ir samazinājies. Un tagad ir jāredz, ka visi šie spiediena efekti darbojas vienlaikus. Tā tad mums ir no ārpus raugoties jāsaka, ka izvēle Uh, um, kļūt par zemnieku vai nē, sāks ar šiem jautājumiem, ko jauns cilvēks uzdod, vai būs uh, zeme, ar ko es varēšu apstrādāt, kā ar uh, izglītību, ko es varu iegūt. Šeit ir ļoti labs dzīves piemērs mums priekšā, bet tad ir ar vēl daudz jautājumu, pa kuriem nedrīkstam piemirst, kas ir ilgtermiņa perspektīvas ne tikai nozarei kā tādai, bet arī lauksaimniecībai kopumā E, šajā reģionā. Un tad ir vēl viena e, svarīga lieta, ko bieži aizmirstam, e, cik maksā zeme, cik maksā darbs. Un šeit mums ir arī jānovelk līnija starp to, ko var no mums gaidīt ar mūsu politiku, ko varam paveikt un ko nevaram ietekmēt ar savu politiku. Jā, mums ir tieši maksājumi, uh, tiem ir aizvien biežāk eh, šāda drošības tīkla loma eh, lauksaimnieku ienākumiem, un tie ir saistīti ar objektīviem eh, kritērijiem bieži, kas ir uh, izmaksas, zemi izmakša, un tas ir ne tikai starp dalībvalstīm ļoti atšķirīgs, bet uh, pat dalībvalsts iekšieniem mēdz būt starp reģioniem, un uh, jauno lauksaimnieku programma ir tikai maza daļa šeit no šīs puzles. Un to nevar, no tās nevar gaidīt brīnumus. Tas ir tikai papildinājums, eh, ko mēs varam ar šo noteikto ierobežoto budžetu paveikt. Bet eh, mums ir arī jāplūko tas, kas nemaz nav KLP, proti pirmkārt nodokļi. Tas ļoti lielā mērā nosaka cilvēku iespējas eh, uzsākt saimniekošanu vai arī izbeigt to. Eh, tas ir nacionāls likumdošanas jautājums, un mums atšķiras ļoti eh, likumi dalību valsts starpā. Zemes tirgu vairāk 50% apmēram zemes platība lauksēm Eiropas Sanībā tiek vidēji nomāts, bet tas ir no valsts uz valsti svārstās no uh, 15 līdz 80 procentiem. Attiecīgi jums dalībvalstīs ļoti atšķirīgas situācijas. Tāpat arī runājot par infrastruktūru. Tādēļ mums ir skaidri jānodala problēma, kas ir jārisina un vienkārši <clears throat> fakti. Uh, uh, ja aplūkojam citas pasaules reģions, vai viņiem ir lauka saimniecības politikas vispār vai nav. Pirms diviem gadiem Milānā mums bija jaunu lauksaimnieku darbnī, darbnīca, un mēs simtiem viņu ielūdzām. Desmit galdi mums bija, pie kuriem sasēdinājām viņus. Un top 3 prioritātes, kuras viņi uzskatīja kā problēmas, kas būtu risināmas, mēs jautājām. Uh, vienā no šiem desmit galdiem bija cenu nestabilitāte, bet visos, pie visiem desmit galdiem top divi jautājumi bija zemes pieejamība un kredītu pieejamība. Ehm, mani pārsteidza, un to esam arī eh, skaidri redzējuši revizijas palātas ziņumā, eh, eh, faktu un politikas šī attiecība. Visur pasaulē mēs redzam, ka lauksaimnieku skaits mazinās. Paula de Castro par to runājies, par to neatkārtošos. Tas ir visur pasaulē. Ne par to Mums ir jādomā par to, vai politika šo procesu pātrina vai palēnina. Par to būs arī pēc dažām nedēļām Pasaules bankas pētījums. E, un tajā būs skaidri redzams, ka KLP ir ļoti pozitīva loma šī procesa palēlināšanai un mazinot uh, E, nabadzību lauka reģionos. Bet jautājums ir par to, vai darba vietas, kas primārajā nozarē tiek zaudētas, tiek aizstātas ar vairāk e, e, augstāk kvalificētiem, labāk apmaksātiem darbiem lauka reģionos un citur. Tas ir lielais jautājums, kas mums jāuzdod. Mums ir iedzīvotāju piramīdas problēma visā attīstītajā pasaulē, un tā ir ne tikai jauno lauksaimnieku problēma, bet jauno uh, cilvēku problēma kopumā, kas mums jārisina. Un ir ilgtermiņa tendences, kas, protams, ietekmē uh, zemnieku saimniecību lielumu, bet uh, nav šādas tiešas saiknes vai ka labās saimniecības, liel, mazās saimniecības ir labas lauksaim, tautsaimniecībā un lielās slikts vai savādāk. Uh, varbūt arī ļoti mazas eh, lauka eh, saimniecības, kas var būt eh, ļoti efektīvas un labas, um, bet varbūt arī savādāk. Tieši bioloģiskā lauksaimniecībā visefektīvākās lauksaimniecības ir tieši vislielās parasti. Tā tad mēdz būt dažādi. Un ne visas mērķis mēs varam ar vienu un to pašu instrumentu e, sasniegt. E, šie vairs nav 50. gadi, kad mums bija šāda domāšana viens risinājums e, vienam mērķim. Mēs dzīvojam ļoti sarežģītā pasaulē, un šajā pasaulē mums pirmkārt ir jāidentificē, kādu tad mērķi vēlamies sasniegt, otrkārt jāgādā, lai e, dalību valstu rīcībā esošie instrumenti visi tiktu izmantoti tā, kas e, dod pienesumu šo mērķu sasniegšanai. Lai būtu lielāks jaunu lauksaimnieku skaits nākotnē, mums ir ļoti skaidri jāsaprot, vai uh, e, tas būs sasniedzams ar lielāku vai mazāku lauksaimnieku skaitu aktīvā strādājošo iedzīvotāju skaitu vidū. Nevar, nebūs tā, nebūsim ilūzijās, ka nākotnē būs lielāks absolūtais lauksaimnieku skaits nekā šodien. Nē, bet ir lauksaimniekiem jāsaimnieko visos reģionos, ir jābūt lauku reģioniem, kas var radīt vairāk darba vietu, eh, kuras e, ir e, lielā mērā saistītas ar pārtikas ķēdi un primāro sektoru, ar augstām prasmēm, un tātad e, tas arī būs ilgspējīgi. Vai klimata, vai vidas jautājumi, vai lauku reģionu sociālā ilgspējība, tie visi ir faktori, kas ir ņemami vērā, bet ir vienlaiks jāņem vērā kombinējot tos. Un visbeidzot, pēdējais, ko es gribu teikt par lauku zemes cenām FIZMA paziņojumā ir identificēts, ko var dalība valstis un ko tās nedrīkstētu darīt, bet e, runāšu skaidru valodu. Paplašināšanās procesā, kad mums iestājās daudzas jaunās dalībvalstis, mēs visi zinājām, ka lielākā daļā no šīm valstīm nekāda atbalsta nebija. Un vai mēs Eh, kā mēs eh, atbalstīsim, vienalga, mēs zinājām, ka būs ietekme uz zemes platību, lauksaimniecības zemju platību cenām, tas ir skaidrs. Bet zemes eh, kapitalizācija šādu tiešu efektu mēs neredzam. Kādēļ? Pirmkārt, ir viena dalībvalsts, kas visus maksājumus izlīdzināja, un tad mēs redzam reģionāls izmaiņas, to mēs arī gaidījām, bet lielākā daļā citu dalībvalstu, Nīderlandu un Dāniju ir ļoti tipiski ja, piemēri. Lielākā daļa e, spiediena uz zemes cenām nenāk no atbalsta e, e, lieluma, bet no citiem faktoriem. Un ko es ar to gribu pateikt? Mums nevajadzētu analīzes rezultātu jau iepriekš uh, paredzēt, bet eh, jāraugas uz faktiem, kādi tie ir īstenībā, un tas varbūt arī būs sarežģītāk nekā mums dažkārt šķiet. Paldies par iespēju jūs uzrunāt. Paldies komisijas uh, pārstāvim kas tas bija ļoti labs noslēgums mūsu diskusijai. Paldies! Un tagad vēlos uh, trīs lietas vēl pieminēt. Pirmkārt, Šīs prezentācijas šodien būs ļoti nozīmīgas, manuprāt, mūsu referentam Kapoto kungam, un otrkārt es vēlētos aicināt Eiropas komisiju arī jūsu ziņojumus uh, un ieteikumus prezentēt komisāram Hoganam, varbūt viņš to varēs izmantot pirms savas nākamās prezentācijas pat uh, kas mums ir nākamnedēļ trešdien gaidām, jo tiešām tā ir mūsu nākotne, jauno cilvēku nākotne. Un tad e, ļoti labs ierosinājums, kas nāca no Vojčahovska kunga. Mums būtu jādomā par šo jautājumu Eh, galvenokārt tātad par jauniem lauksaimniekiem ne tikai 5-7 gadu perspektīvā, bet domājot par 2040. vai 50. Eh, gadu, ko gribam labot un kā to koordinēt ar citiem pasākumiem, eh, kā globalizāciju un tirdzniecības eh, politikas attīstību. Paldies par ļoti interesantu diskusiju un prezentācijām. Paldies visiem. Eh, paldies visiem, kas mums šeit prezentācijas nolasīja. Es domāju, jauniem lauksaimniekiem vajadzētu priecāties par to, ko viņi dzirdēja un ka esam tik plaši diskutējuši šo jautājumu. Paldies arī, ka jūs bijāt klāt. Nākamais prezidents Tajānī uzskata, ka Eiropas parlamentam būtu jāspēlē lielāka loma Āfrikas ES galviņu sanāksmē, valsts valdību vadītāju sanāksmē Abidžanā no 29. līdz 30. novembrim. Tādēļ prezidents Tajāni ir piedāvājis, ka parlaments 29. šonedēļ eh, vēl eh, tī eh, Āfrikai pagodu galviņu sanāksmē. Tādēļ šodien uh, Mēs gribētu šo jautājumu apspriest. Mums ir komisijas pārstāvji no lauksaimniecības ģenerāla direktorāta un mūsu direktors, es viņu tā saucu, viņš ir lauksaimniecības ģenerāla direktorāta e, pārstāvs, mūsu uh, regulārais viesis. Mums ir arī DEFCO uh, ģenerāla direktorāta pārstāva Damicī kundze. DEFCO ir attīstība un sadarbība. Uh, un es eh, lūkšu eh, attīstības sadarbību, un es lūkšu viņus tagad ieņemt vietas, un Džons Klārks un Leonārd Micī eh, laipni lūgti, priecājos jūs šeit redzēt. Es nezinu, kurš no jums sāks. To jūs varat savstarpēji nolemt, dodu jums vārdu. Paldies priekšsēd. E, zāle gandrīz jau tukša, bet es ceru, ka jūs kolēģi vēl ieradīsies lielākā skaitā. Vēlējos sacīt, ka šī debata nāk īstā laikā, jo Āfrikas Savienības un es e, galīgi sanāksim būs nākamnedēļ Ziloņkalu krastā, un mūsu e, tēma būs investēt jauniešos. Kā jūs zinat, ir diezgan liels dramatisks ekonomisks sociāls izmaiņas, kas norisinās Āfrikā. Uh, demogrāfiskā izaugsme ir ārkārtīgi. No 2000, līdz 2050. gadam mēs gaidām um, um, iedzīvotāju skaita divkāršošanos no 1,5 uz 2,4 miljārdiem eh, ar 1 miljārdu vid, vidšķir. Daudz jauniešu, liela daļa eh, iedzīvotāju dzīvos lauku reģionos un uh, būs atkarīgi no lauksaimniecības. Lauksaimniecība pat labāk sastāda ap trešo daļu no Āfrikas IKP. Tātad kontinentam katru gadu jārada 18 miljonu jaunu darbu vietu, lai uh, tā sakot, e, šos jaunos darba tirgus ienācējus e, kaut kā atrast viņiem vietas. Un lauksaimniecības un pārtiks nozara ir vienīgā, kur var šādas darba vietas tikt radzītas. Tādēļ e, šī nozara būs diezgan ar centrālu nozīmi Āfrikas ekonomiskajā transformācijas procesē. Ir daudz iespēju, daudz iespēju, ja Afrikai izdosies palaireizo politiku izvēlēties un uh, Eh, Āfrika ir vienīgais pasaules reģions, kurā ir vēl ļoti daudz eh, brīvas zemes eh, un ļoti liela atkarība no izēvielu eksporta, pārāk liela. Nu, ko var Eiropas Sanība palīdzēt Āfrikai šajā ziņā attiecībā uz Āfrikas lauksaimniecības attīstību, īpaši atbalstot jaunos lauksaimniekus kontinentā? Nu, pirmais būtu tāds Mūsu paša lauksaimniecības un tirdzniecības politikai vajadzētu būt tādai, kas atbalsta lauksaimniecības attīstību Āfrikā. Pēdējo 25 gadu laikā KLP ir e, piedzīvojis vairākas būtiskas reformas, kas ir e, samazinājusi intervences elementu, padarījusi politiku vairāk orientētu uz tirgus vajadzībām un mazinājusi tirgus kropļošanu. E, subsīdijas ir samazinātas Eh, daudz atsaitīto maksājumu. Līdz ar to eh, arī tas ir pozitīvi ietekmējis eh, lauksaimniecības un pārtiks produktu importu no Āfrikas. Ehm, un mums ir arī etne, at, ekonomiskās partnerības nolīguma AKP valsts, visa Āfrika bauda pilnīgi bez muitas piekļuvu 500 un vairāk miljonu iedzīvotāju tirgumu ekonomiska partnerības e, nolīguma arī e, dod daudz iespējas Āfrikas lauksaimniekiem. Viņi pilnīgi var e, no liberalizācijas izslēgt strateģiski nozīmīgas nozares, tā teikt, kas vēl ir bērniņi, bērnu autiņos, jo jaunāki ir lauksaimnieki Āfrikā, pārtikas ražotāji, E, jo drīzāk viņi arī ir iesaistīti e, eksportā uz Eiropas Savienību, un šie eksportējošie e, uzņēmumi ir arī tā, kas, tie, kas labāk pelna. Mēs esam gan pasaules lielākais uh, lauksaimniecības produktu eksportētājs, gan arī importētājs, bet uh, ar lielu atstarpu mēs esam vislielākais importētājs no Āfrikas un, nu, un vismazāk attīstītām valstīm. Uh, No šīm valstīm importējam vairāk nekā ASV, e, Ķīna, e, Krievija un Kanāda kopā ņemot. Diezgan e, interesanta statistika. Un otrs veids, kā mēs Āfrikas lauksaimnieks īpaši jaunos atbalstām, ir ar, advi, ar um, attīstības palīdzību, politikas atbalstu. Pirms pieciem gadiem apmēram vēl uh, lauksaimniecības un pārtiks ražošanas nozara uh, varas koridoros tika ignorēta, tā vairs nav. Daudz Āfrikas valsts atzīst, ka uh, pārtikas ražošanas nozara var radīt daudz uh, darbvietu un izaugsmi. Tādēļ mēs tagad arī vēršam uzmanību uz to, lai mums būtu pareiz politika, uh, pārtika Eh, kas eh, lauksaimniecības eh, organizācijā un citur mēs vēršam uzmanību, kā atbalstīt Āfriku. KLP aizvien vairāk uzskata kā pozitīvu modeli, kā integrēt uh, ilgspējīgas prakses visā Eiropā un saglabāt uh, labu uh, uh, pievilcīgu vidi lauka reģionos. Uh, tās, ko mēs darām KLP ietveros, no tā var mācās daudz cits valsts. Un mēs cieši sadarbojamies ar Āfriku, īpaši Āfrikas senību, ar ko mums būs šī tikšanās nākamnedēļ. Mēs cenšamies atbalstīt viņus eh, attiecībās to, kā var lauksaimniecību padarīt pilcīgāku jauniešiem, modernizēt to, izmantot informācijas tehnoloģiju, lielos datus, eh, mehanizēt, um, daudzveidot, uh, attiecībā uz dzīvotnēm un uh, uh, jaunie lauksaimnieki aizvien vairāk arī izmanto tehnoloģijas. Tā ir profesionāla saimniekošana. Uh, mēs uh, Āfrikā arī nevaram vairs tikai nākotni redzēt uh, uh tādā um, piemājas saimniekošanā, bet vairāk arī saimnieciskā biznesa uh, zemnieku saimniecībās. Uh, lauksaimniekiem ir jābūt, eh, jāgūst vairāk pārtiks ķēdē no ienākumiem, viņiem ir, eh, lai tas notiktu, jābūt labāk organizētiem, tā ir problēma Āfrikā vēl vairāk, tā tas ir Āfrikā. Mums ir jāatvadās no šīs domas, ka lauksaimnieki un eh, pārtikas ražotāju uzņēmumi ir pretējās pusēs Eiropā un Āfrikā šī domāšana pamazām mainās, un tas ir jāveicina, lai tā mainītos, jo tas viens no galveniem jautājumiem, lai lauku uh, saimniecība kļūtu uh, pievilcīgāka Āfrikā, ir tieši šis. Lūk daži no punktiem, kas ir mūsu sadarbības centrā ar Āfrikas Savienību, jo mēs apzināmies, to, cik eh, izšķirīga nozīme ir eh, lauksaimniecībai, eh, nabadzības mazināšanā, pārtikas drošībā, un tādēļ gribam arī padziļināt, intensificēt savu sadarbību ar Āfrikas Savienību, lai labāk mobilizētu un efektīvāk izmantot pieejamos resursus Tātai politikai jābūt pārdomātai, un tas jāsaist eh, arī ar attīstības palīdzību. No, par to runās Lenards no Defko eh, ļoti drīz jau. Dažus piemērus vēl vēlos minēt. Ir pasākumi, lai mazinātu sociālo atstumtību laupa reģionos, ir atbalsts informācijas tehnoloģiju izmantošanai un rūpniecisko parku e, ierīkošanai dažās Āfrikas valstīs. Āfrikas akadēmiķu dalība e, apvāršņa 2020 pētniecības programmā, kā arī kapacitātes stiprināšana Āfrikā attiecībos pārtiks drošību, drošumu, e, ūdens resursu pārvaldību un klimatu gudriem saimniekošanu. Mēs cenšamies uh, celt Āfrikas lauksaimnieku profesionālu līmeni ar sežas uh, Eiropas uh, jauno saimnieku, uh, lauksaimnieku uh, organizāciju, kā arī uh, apmaiņas programmām. Mēs cenšamies radīt uh, pievienoto vērtību uh, Āfrikas uh, uh, zemnieku saimniecībās un pārtikas ražošanā. Viens piemērs, par, ko apstiprinās nākamās nedēļas galīņas sanāksmē, ir Āfrikas stratēģija kvalitātes. Uh, um, uzraudzībā. Afrika ir uh, bagāta pārtikas uh, uh, tradīcija un uh, um, tas ir pozitīvs aspekts. Visbeidzot, mēs mazinām, cenšamies mazināt uh, investīciju, šķēršļus investīcijām uh, lauksaimniecībai Āfrikā. Uh, Eh, runājot par starpvaldību sadarbību, mēs eh, eh, par to jau runāju, bet privātajā jomā mēs jauns sadarbības projekts un investīciju projekts atbalstām. un mūdinām jauns uh, uzņēmums investēt Āfrikas lauksaimniecības rūpniecībā. Āfrikā ir ļoti liels perspektīvas šajā jomā, un ir uzņēmumi, kas ir ieinteresēti Āfrikā investēt. Nākamnedēļ dosimies uz Abidžānu uh, šajā galīņa sanāksmē, lai ar mēķi, lai mūsu attiecības ar Eiropas un Āfrikas uh, agri uh, biznesu uzlabotu. Nē, mums ir jāizvairās pēc iespējas no zemes sagrābšanas, un mans kolēģis Lenarts droši vien jums vēl paskaidros arī par jauno ES ārējo investīciju plānu, ko izmantos investori, lai atbalstītu investīcijas lauksaimniecības jomā. Pabeigšu runu ar to, ka sacīšu, ka e, jābūt e, uzsveram uz pareizo politiku un privāto investīciju atbalstīšanu Eh, divas liels izmaiņas attiecībā uz to, kā domājam par Āfriku pēdējo piecu gadu laikā atspoguļo faktu, ka privātās investīcijas eh, ir daudz lielāks nekā valsts atbalsts, un mēs runājam tagad par partnerību, nevis jaunu koloniālu devēju un saņēmēju attiecībām, un tas arī atspoguļo faktu, ka mēs labāk saprotam, ka pareizā politika ir vajadzīga, lai veicinātu investīcijas uh, uh, lauksaimniecības un pārtiks ražošanas jomā, ja mums to neizdosies, eh, ja mums to izdosies un eh, galviņa sanāksmē būs liels solis uz priekšu, tad Āfrika var savus potenciāli vēl labāk apzināties darbiet ražīšanai šajā jomā un demografisko eksploziju pārvērst iespējā eh, un pabarot savu augošo iedzīvotāju skaitu. Un jaunie lauksaimnieki noteikti būs ieguvēji no tā. Paldies, priekšsēd. Paldies. Labi, ka jūs jau arī sākāt runāt par jaunajiem lauksaimniekiem. Tagad no Defko Leonards Micī. Paldies! Paldies! Es vienmēr priecājos atgriezties agri komitejā. Un tas parāda arī, ka tiek izmantota tāda sinerģētiska pieeja sadarbībā starp dažādiem komisijas dienestiem. Un, kā sacīja Džons, uh, Eiropas komisijai būs ļoti labi pārstāvēta delegācija, kas viesosies Abidžānā no nākamās nedēļas pirmdienas. Un mēs runāsim par privātā sektora attīstību. Domājam, ka Āfrikā šis privātais sektors ir visa gals un sākums arī darba vietu veidošanas ziņā. Un mēs nevaram garantēt ilgtspējīgu uh, attīstību, uh, bet strādājam uh, um, ļoti aktīvi, un ja Abidžānā par to visu būs runa. Nākamās nedēļas galvenie apspriežamie sektori ir investīcijas cilvēkos, izglītība, zinātne, prasmes, uh, Nākamais tāda pretestības vai izturības veicināšana, mobilitātes veicināšana, migrācijas problemātika un ilgtspējīga sabiedrības transformācija šajā kontekstā. Un jau kā sacīja Džons, mums ir jāpiemēro vispārīga holistiska pieeja, lai iesaistītu jauniešus, uh, lauksaimniecībā. Mēs esam pēdējo mēnešu laikā apmeklējuši vairākas valstis. Un mums ir liels tāds defko, nu tāda plaša darba programma un vairāk nekā 9 biljoni miljardi. 9 miljārdi ir kā finansējums mūsu šim portfelim, un mēs vēršam valdību uzmanību uz to, ka ir jāizteno piemērota politika un jauniešus varētu iesaistīt vai stimulēt kļūt par lauksaimniekiem. Ja mēs paskatāmies uz to, ko esam līdz šim paveikuši un uh, balstoties uz sasniegto, mēs esam izstrādājuši nākamās nedēļas darba programmu. Uh, tiekoties ar lauksaimniecības ministriem, mēs runājam arī par paplašināšanas pakalpojumiem. Bez tā sekmīgu lauksaimniecības attīstību nav iespējams nodrošināt. Un, protams, ka runa vienmēr ir arī par uh, Uh, vides aizsardzības jautājumiem. Mēs esam iepazinušies ar kop uh, secinājumiem Bonnā, kas notika nesen, un mēs skatāmies arī, kā mūsu piedāvātie pasākumi saskan ar klimata aizsardzības mērķiem, lai jauni cilvēki vispār vēlētos iesaistīties lauksaimniecības attīstībā. Uh, Mums ir divi nozīmīgi nu, sektori, kuriem ir īpaši nepieciešams fe, finansējums. Viens ir attiecībā uz kaitēkļiem un dzīvnieku labturību, un otrs. Un agrīnās brīdināšanas sistēma. Un mēs skatāmies arī, ko varam darīt. Uh, uh, dzīvnieku labturībā un aizsardzībā. Runājot par noturību vai pretestību, tad šeit mēs iesaistām Pasaules tirzniecības organizāciju, nevalstiskās organizācijas, uh, visus, kas strādā pārtikas krīzes pārvarēšanā, organizācijas, kas strādā sniedzot humāno palīdzību. Un uh, viens no instrumentiem ir tātad mehānisms, kas ļauj ātri reaģēt un arī saņemt ātras brīdināšanas signālus par gaidāmām krīzēm. Uh, Arī šeit mēs nevaram iztikt bez uh, atsaucas uz vides, ap, nu, vides jautājumiem, piemēram, uh, kas notiek, ja ir pārgājusi viesuļvētra vai kas cits. Un mums ir politiski līdzekļi, rīki un instrumenti risku pārvaldībai. Uh, Uh, arī, kas varētu lauksaimniecības sektoru darīt simpātiskāku jauniem cilvēkiem. Par investīciju mobilizāciju, to Džons jau pieminēja, šo vispārējo pieeju. Mums ir virkne instrumentu un platformu, KADEP ir nu, tāds galvenais, kurā ir nacionālie darbības plāni un investīcija plāni. Un mēs arī šeit raugāmies, lai būtu iesaistīti dažādi partneri, arī jauniešu organizācijas, sievietes, lai tiktu atbalstīts un sievietes kā vadītājas tiktu veicināts esam pieņēmuši uh, dokumentu attiecībā uz nodrošināšanu ar pārtiku un tās plānošanu, un arī tur ir runa par stimuliem, kas varētu piesaistīt jaunus cilvēkus lauksaimniecībai. Tāpat tur ir runa par riska, nu, riska pārvaldību. Uh, Mēs cenšamies veicināt privātās in investīcijas, cenšamies atbalstīt ilgtspējīgas investīcijas, un šeit tiek izmantots ilgtspējīgas attīstības fonds no Eiropas Savienības. Uh, šis nu, finansējums ir tāds ļoti, tur ir ļoti precīzi kritēriji, kā to var izmantot. Un ja mēs gribam piedāvāt jauniem uzņēmējiem laukos jaunas iespējas, tad es jums minēju galvenos uh, jautājumus un roku rokā ar tiem iet politiski pasākumi. Uh, arī no otrā un trešā pīlāra attiecībā uz ārējo investīciju plānu. Mēs strādājam, lai palīdzētu uzlabot biznesa vidi, lai uh, padarītu industrializāciju dinamiskāku, kas lielākajā daļā Āfrikas valstī noris tā diezgan kūtri. Un uh, Džons jau runāja arī par pārtiks ražotājiem Eiropā, kas iesaistās mūsu projektos. Mēs vēlamies uh, uzturēt dialogu starp Āfrikas un Eiropas privāto sektoru. Arī šeit ir virkne iespēju jaunām investīcijām. Un ideja būtu 4,1 miljārdu eiro no Eiropas naudas izmantot un arī vēl papildu finansējumu, lai varētu īstenot ieceres jaunu lauksaimnieku piesaistīšanai. Nav iespējams nodrošināt uh, labu attīstību laukos, ja ignorē tādu vispārēju pieeju attiecībā uz investīcijām. Tāpēc būs virkne logu, kas tiks atvērti ne tikai, mēs skatīsimies ne tikai uz lauksaimniecību, runāsim arī par um, komunikāciju, investīciju komunikācijās um, un. Uh, Uh, nolūks ir cita starpā, protams, panākt, lai cilvēki nepamestu savas valstis un nedotos, neuzņemtos migrācijas ceļu uz Eiropu. Mēs uh, vēlamies palīdzēt uh, mainīt um, nu, tādu likumdošanas procedūru vai to, kā tiek izstrādāti noteikumi. Un runājot par jauniešiem, nedrīkst aizmirst arī digitālo darba kārtību. Mobilo telefonu lietošana jau ir kļūsi visai tradicionāla Tā tiek izmantot arī, lai nodrošinātu pārtikas piegādes. Un mm, arī maziem un vidējiem uzņēmumiem digitalizācija dod jaunas iespējas. Arī cenu caurskatāmības jautājums. Tas ir nu, visai tāds sarežģīts, un mums ir pamazām jāpāriet no šīs pieejas, kas paredz tirgošanos ar izēvielām, jāmek, tā vietā jānāk citiem risinājumiem. Mums tiks organizēts biznesa fórums, kas, kurā mēs runāsim par to, kā veidot ilgspējīgas schēmas, kā veicināt bioloģisko lauksaimniecību un tirzniecību ar bioloģiski audzētu produkciju, kā tādējādi uzlabot situācijas ciemos. Un runāsim arī par kafiju un un kakao. Un pēdējais, kam es gribētu pievērsties, laika periodam no 2017. līdz 2020. gadam, eh, mēs eh, darbojamies saskaņā ar plānu darba vietu attīstībai un jaunatnes iespēju eh, potenciāla izmantošanai. VFP un IFAD ir vai ir daži no instrumentiem, kas tiek izmantoti šajā procesā. Mēs skatāmies arī, kāda ietekme ir mūsu pasākumiem un ar ko mēs varam rēķināties, kas var tikt sasniegts līdz 2020. gadam. Paldies! Bardzo dziękuję. Paldies! Es tagad gribētu aicināt uh, deputātus uh, izteikties. Egņokungs. Paldies. Es uh, negribētu varbūt izmantot šo tradicionālo angļu izteicienu zilonis istabā, ja mēs runājam par Āfriku, bet nu te tik tiešām ir šāds zilonis istabā, jo Ķīna taču kolonizē Āfriku, visur pērk zemi, kontrolē rūdas, eh, raktuves. Eh. Vai Eiropas Savienībai vispār ir vēl kāda loma spēlējama Āfrikā? Mēs jau varam ar vainas apziņu runāt par koloniālo pagātni, noskatoties, eh, kamēr Ķīna soli tālāk spēr pārņemot Āfriku. Vai jautājums komisijai vai jūs esat pievērsuši tam uzmanību? Ja tas nav jau izdarīts, tad kad beidzot tas tiks darīts? Kurš tad būs pirmais, kurš solis pērs teikdams, jā, tagad uh, Ķīna tā dara un laikam, ka Āfrikas uh, iedzīvotāji nav spējīgi uh, pret to cīnīties, ņemot vērā viņu resursus. Kādēļ mēs neminam Ķīnu? Ja minam, tad ko tad darām? Paldies! Paldies, Flanagan kungs. Šis ir ārkārtīgi interesants jautājums vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka mēs regulāri runājam par bēgļu krīzēm, ko darīt ar tām. Un pārsvarā tā jau ir reakcija uz to, kas notiek. Šeit jūs jau runājat no proaktīva rakursa. Jā, detaļas par to, kā jūs to plānojat un darāt. Varbūt nevienmēr ir tās, kam varam piekrist, bet kopumā doma ir saprotam un piekrītam tam. Es nāku no īrijas, kur simtiem eh, gadu jau cilvēkiem nācies imigrēt. Eh, arī mani ģimenes locekļi ir migrējuši uz Londonu. Miljoniem cilvēku nācies pamest īriju, un tas uh, bijis jādara ne jau tāpēc, ka nepatika, kā izskatās uh, apvārsnis, uh, kāda ir vide vai laiks nepatika, nepatika ne jau tas, bet gan nebija iespējams izdzīvot vienkārši. Un tagad situācija, protams, ir uzlabojusies, taču ir jāsaprot, ka ir tik svarīga prezentācija, bet eh, klāt ir tikai trīs deputāti, vai parlamentā nav kādas kvoruma sistēmas, kas eh, nodrošinātu to, ka cilvēki ies, eh, ierodas uz sanāksmēm, jo tas taču nav normāli, ka saņem tādas algas un nenāk uz sanāksmē, kur ir visi pārējie palikuši. Panie pośle, może bez komentarza, ale. Es uh, nekomentēšu varbūt šo jautājumu, taču mums ļoti bieži, diemžēl, ceturtdienās ir šāda situācija. Bogaviča kungs. Jā, es arī gribētu redzēt vairāk kolēģu zālē. Es ceru, ka visi skatās mūsu tieši saistē no saviem birojiem. Mēs te runājam par ļoti nopietnu tēmu, kur ir ļoti daudz problēmu jautājumu, izaicinājumu Mēs te runājam par kontinentu, kur ir faktiski divreiz vairāk iedzīvotāji nekā Eiropā būs uh, līdz 2060. gadam, un tiek paredzēts, ka būs vispār četreiz vairāk iedzīvotāji Āfrikā tajā laikā. Tā tad um, liela daļa pasaules iedzīvotāji dzīvo tieši tur. Uzskatu, ka pasaulē un Eiropai ir jāuzņemas atbildība palīdzēt uh, šim kontinentam, kas šobrīd ir tādā grūtā situācijā. Neatgriezīsimies pie Āfrikas kā koloniālais spēks, kas esam to darījuši iepriekšējos gadsimtos, bet mums ir sistemātiski jāpalīdz un jāatbalsta tiem cilvēkiem, kas vēlas attīstīt Āfriku. Jā, palīdz cilvēkiem, kas ir pie varas uh, šajā kontinentā jāsniedz vadība un um, atbalsts un padomi tautsemniecībā un citu veidu pārvaldībā. Lūk, tas būtu veids, kā atbildēt uz pamat izaicinājumiem Āfrikā - ekonomiskie, klimatiskie un citi, kā arī tādi izaicinājumi, uh, kas skar visu pasauli, to starp migrāciju. Mums ir jāraugās uz šo kontinentu holistiski un jāievieš tādi procesi, kas veicinātu attīstību. Es ceru, ka šādā veidā Eiropas ārējā politika būs gana bieda, mērķtiecīga, lai mūsu loma Āfrikā politiski būtu vismaz tikpat jūtama, cik mūsu atbalsts uh, finansiāli. Diemžēl mēs neesam prasmīgi rīkojušies eh, šajā jautājumā, taču ir svarīgi, lai mēs spētu nodrošināt Āfrikai ilgspējīgu atbalstu un eh, pilnveidot eh, tās politisko lomu, lai attīstību šim kontinentam turpmākajos gadsimtos norisinātos optimāli. Pasaules pārtikas dienām 16. oktobrī FAO Romā pāvests savā runās sasaistīja migrāciju un bēgļus ar tautsēmniecības attīstību, piekļuvi pārtikai, ūdenim, infrastruktūrām, un viņš teica, ka lūk šāds būtu vislabākais veids, kā palīdzēt šiem cilvēkiem. Uh, jo ļoti bieži mēs, būtami autori KLP, dzirdam to, ka kopēja lauksaimniecības politika atbalsta mūsu lauksaimniecību, bet kaitē Āfrikas valstu lauksaimniecības attīstībai. Es domāju, ka tas pilnīgi noteikti būtu jāņem vērā. Pilnīgi noteikti palīdzībai būtu jākoncentrējas šajā sektorā, lai tiktu izveidoti nosacinājumi, tik, tiktu izveidoti nosacījumi optimālai apmācībai, izglītībai, tā lai mēs varētu tā alegoriski runājot, eh, piedāvāt eh, zvejas tīklu, nevis zivis. Jārunā ne tikai par piekļuvi zemē, par ūdens problēmām, bet arī par slimībām. Šajā ziņā mums jābūt ļoti skaidriem, tā lai mēs tik tiešām varētu atbalstīt tās valsts, kuras eh, skar eh, smagākās eh, krīzes. Mēs runājam par globalizāciju, pasaules tirgu, apmaiņām. Es domāju, ka Eiropas Savienība ir viena no tām starptautiskajām organizācijām, kas ir viss progresīvākā atbalsta un attīstības atbalsta ziņā. Un es domāju, ka mēs vēl atgriezīsimies pie šī jautājuma. Bet uh, tagad es domāju, ka varētu aicināt runātājs atbildēt uz uh, jautājumiem. Un piecēs, ka Maginis kundze ir ieradusies un došu vārdu atpakaļ komisijas eh, pārstāvjiem. Paldies priekšsādātāji ļoti īsi par trim jautājumiem. Zilonas istabā, migrācija un KP ietekmē uz attīstības valstīm. Ekņokungs, uzskatu, ka jūs esat. Jums ir pilnīgi taisnība, tas ļoti nopietns jautājums, ko mēs pietiekami nerisinām šobrīd. Es nedomāju, ka var uzskatīt, ka visa Ķīnas ietekme Āfrikā ir negatīva, taču daļa pilnīgi noteikti ir. daļa gadījumu runa ir par Ķīnas privāto sektoru. Dažkārt runa ir par netiešu Ķīnas valdības pastāvniecību. Dažkārt investīcijas nāk par labu. Infrastruktūra tur ir ceļi, dzelzceļi, kas pilnīgi noteikti nes labumu Āfrikas valstīm, bet es domāju, ka ir pilnīgi pareizi uzskatīt, ka daļa investīciju un klātbūtnes uh, Ķīnas klātbūtne šajā valstī nāk par sliktu Āfrikas kontinentam. Ekstensīva lauksamniecība, kā arī bagāta tirgošana, lai stiprinātu Ķīnas pārtiks drošību, nevis Āfrikas pārtiks drošību, ir liela problēma, un te runa nereti ir par tādu politisko spiedienu, jo Ķīna liela valsts un pretī tām taistāv mazas valstis. Mēs eh, mēģināsim panākt nolīgumu ar vairākām valstīm, tu starp Ķīnu, par to, ka ir jābūt atbildīgām investīcijām Āfrikā. Ir noteikumi un vadlīnijas no SAO un citām organizācijām par to, ko vajadzētu un nevajadzētu darīt ņemot vērā to, ka Ķīnas valdībā ir kontrola pār investoriem, tā ir parakstījuši šīs vadlīnijas, un kad Ķīnas eh, delegācija devās uz Āfriku pirms pāris gadiem, viņš atvainojās eh, par eh, Ķīnas uzņēmumu brutālo izturēšanos šajā valstī, sagrābjot valsts teritorijas un bagātības netiešā veidā. Es domāju, runājot par ES un Āfrikas uh, attiecībām, tagad uh, pāris vārdu. Mēs uh, ceram nākamās nedēļas samitā vēl nostiprināt to vairākus principus. Esam ieviesuši vairāku vadlīniju kopumu, kuru parakstīs gan valdības, gan privātās nozares pārstāvi par to, ko nozīmē atbildīgu investīciju pieeja un kāda veida pārvaldība un nosacījumi būtu jānodrošina Āfrikas valstīm, lai piesaistītu pareizās investīcijas. Es domāju, ka sparot šādu soli, mēs noteikti varēsim parādīt to, ka Mēs mudinām Āfrikas partnerus uh, veicināt atbildīgas investīcijas, nevis uh, pieņemt tikai bezatbildīgas investīcijas no Ķīnas vai līča valstīm. Tālāk runājot par eh, migrāciju, tā ir daļa no samita darba kārtības eh, jautājumiem. Ir eh, jāsaka, ka mēs mēģinām īstenot iniciatīvas, ar kuras starpniecība tiek izveidotas darba vietas lauku reģionos. Un ir tikai daži sektori, kas pietiekami daudz darba vietu šobrīd var radīt Āfrikā un uh, attiecīgi mazināt migrācijas citām pasaules uh, daļām un kontinentiem. Lauksaimniecība un lauksaimniecības uh, rūpniecība gan Nigērā, gan citās, Nigērijā, gan citās uh, Āfrikas valstīs eh, tiek identificēta kā viens no pamatakmeņiem eh, šo valstu attīstībai un cilvēku noturēšanai šajās valstīs. Tālāk runājot eh, par KJP politikas ietekmi, kas varētu būt negatīva Āfrikā, nu tas tā nav. Varbūt pirms 20 gadiem, kad tika dotas eksporta subsīdijas vistkopībai, kas uh, cik dzirdēts eh, negatīvi ietekmēja putnukopību Ganā un Rietumāfrikas valstīs, bet tas tā bija agrāk, tā ir pagātne. Tagad, kaut vai tikai šogad, Kofi Edens, kuram noteikti labāk zināms, teica, ka budžets mums ir tās, kas eh, ļauj eh, Eiropas eh, Savienības lauksaimniecībai būt daudz labākā situācijā nekā citur pasaulē. Tāpat FAO pārstāvis teica, ka KLP tik tiešām varētu būt negatīva uh, uh, ietekme uz uh, attīstību, bet es domāju, ka šie argumenti ir neprecīzi, pat maldīgi, un tiem nevar piekrist, jo tas tā bija agrāk varbūt, bet pašreizējā kopīja lauksaimniecības politika nekā negatīvi neietekmē šīs valstis Kā jau teicu, tas ir uh, kā paraugs citām valstīm, kas uh, var mācīties no šīs politikas un pārņemt labākos principus sev. Paldies! Es tikai gribēju pilnībā piebiedroties uh, Džona teiktajiem. Ne tikai tāpēc, ka desmit gadus biju DJ agrība, Uzskatu, ka vairāk jākomunicē. Ir skepse mīti par mums Āfrikā. Tas ir svarīgi. Arī tāpēc, ka dinamika pēdējo gadu laikā ir mainījusies. Arī eksporta loma no Āzijas un Brazīlijas eh, maina vietējās produkcijas eh, situāciju. Es domāju, ka te nav runa tikai par KLP. Ļoti svarīgi labi par to stāstīt pareizi, sistemātiski nevis tā uz uh, defensīvās līnijas. Un es domāju, ka ir svarīgi pievērsties tad arī Ķīnas jautājumam, kur Nēgņo kungs ķīniešiem putā uzbūvēja uh, tiltu kas maksāja 800 miljonu dolāru. Ir skaidrs, ka viņiem tur ir uh, nepārprotama ietekme. Mozambikā cilvēku attīstības indeks ir uh, ļoti uh, zems. Tā ir viena no naudzīgākajām uh, valstīm pasaulē. Ja mēs skatāmies uz 800 miljonu tiltu vienā no nabadzīgākajām valstīm pasaulē, tad šīs kontrasts ir ievērojams. Tātad Potenciāls ir liels, eh, un jautājums ir par to, vai mēs vēlamies, ka tā turpinās, ko mēs varam darīt. Ir skaidrs, ka tur runa ir par iekļaujoša veida biznesa modeļiem, kādus vajadzētu izvēlēties, nevis tādu modeļu, kādus ķīnieši mēģina ieviest un īstenot Āfrikā. Uh, Mums vajadzētu tādu modeli, kas uh, dod varu vietējiem cilvēkiem, pamatiedzīvotājiem. Un tas arī ir tas uh, dilemmas jautājums, ar kur mēs vienmēr saskaramies. Jo ir jautājums par eh, starpniecību, kā tad mēs varam šīs idejas īstenot praksēm. Mums tiek apgalvots, ka ja Eiropa vēlas investēt augstos sociālajos un vides standartos, tad Āfrikā ir grūti īstenot rentablus projektus, jo prasības būs pārāk augstas eh, mazām kopienām. Un tas nebūs tik konkurētspējīgi kā tie modeļi, ko pārdod citas eh, valstis, citas spēlētāji. Tātad eh, mēs šādu modeli varam pielāgot, bet, eh, protams, ka mēs nevaram apdraudēt standartus un principus, eh, kas mums ir tik ļoti tuvi. Kā Džons teica, vienīgais fórums, kurā mēs varam uzņemties saistības ar ķīniešiem šajā ziņā, eh, tad Mozambikā, piemēram, bija Ķīna, Tirci, Turcija un Indija bija klātesošas. Eh, tie ir pamatspēlētāji ne tikai lauksaimniecībā, bet eh, būvniecībā, attīstībā. Šīs eh, trīs valstis ir galvenie klātesošie un DG 2020 kontekstā mums vajadzētu sistemātiskāk saistīties ar ķīniešiem, indiešiem, turkiem un diskutēt par to, kāds tad ir modus operandi, ko mēs vēlamies panākt. Un jādiskutē arī ar Āfrikas Savienības spēlētājiem, lai saprastu, kuri modeļi tad ir vispiemērotākie Āfrikas valstīm nākamajiem 20-30 gadiem. Protams, ir daudz dažādu analīžu par to, kas uh, mudina cilvēkus pārvietoties, migrēt, uh, kas ir ekonomiskā migrācija. Ir skaidrs, ka div, sevišķi dienvidu daļā Āfrikā ir novērojamas uh, šīs pārvietošanās. Ļoti daudzi eh, dodas uz eh, Dienvidāfriku, mazāk dodas uz eh, vidusjūras reģioniem. Jādod cilvēkiem iespēju palikt savās kopienās un to tuvumā. Tādēļ nepieciešama stingra pārvaldība, līderība, sti stipri modeļi, kādi varbūt jauniešiem nav šobrīd pieejami viņu valstīs. Protams, veselība ir ļoti svarīga, pārtika nav iespējams uh, izveidot pilnvērtīgu darba spēku, ja nav stipras veselības un pārtikas politikas, uh, ņemot vērā to situāciju, kāda šobrīd ir uh, daudzās Āfrikas valstīs. 3,5 miljārdu uh, apņemšanās ir Eiropas Savienībai no 14. līdz 20. gadam, ko Eiropa vēlas ieguldīt uh, pārtiks problēmu risināšanā Tāpat arī problēmas. Problēmas, citas problēmas, kas saistās ar veselības eh, jautājumiem, eh, ir ļoti svarīgi, lai nebūtu cilvēki badā, lai bērni neciestu no bada un ar to saistītiem veselības problēmām, ja vēlamies kvalitatīvu darba spēku un apstākļus šajās valstīs. Paldies! Paldies! Es domāju, ka mēs pie šī jautājuma vēl pilnīgi noteikti atgriezīsimies. Tik līdz iespējams mūsu komitejas sanāksmēs. Protams, ka mēs varam darīt visu iespējamo, lai palīdzētu šim kontinentam attīstīties. Tādi arī ir ES mērķi - atbalstīt Āfrikas attīstību, bet arī reizē respektēt vairākas vērtības, nevēlamies dominēšanu zemju sagrābšanu. Un es domāju, ka šāda ES vīzija ir saprotama visā pasaulē. Par šo arī, es domāju, mēs runāsim PTO Buenos Airesā. Priekšādātāja Maginis kundze ir mūsu video, viņa piedalīsies šajā samitā komitejas vārdā. Mēs par to ļoti daudz runājam, šo, par šo tēmu, un uh, pilnīgi noteikti šīs nav noslēdzošās diskusijas. Mēs uh, nereti dzirdam, ka KLP tiek kritizēta, kā to teica Klārks kungs, ka šī situācija uh, būtībā nav tāda, kā to ataino uh, cilvēki, kas kritizē KLP. Tā vienkārši nav. Maginis kundze, viena minūte. Paldies, priekšsādāt. Es tikai atsaukšos uz jūsu teikto. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi, lai mēs eh, norādītu uz to, ka tie, kas kritizē KLP, maldās. Mēs esam ļoti korģējuši KLP, korģējuši KLP. mēs esam pārveidojuši eksporta fondus. Uh, laikos, eh, kad eh, KLP bija negatīva ietekme, eh, tiešām Āfrika varēja to izjust, taču šobrīd tas tā vairs nav, un tādēļ paldies, ka to izceļat. Jā, es domāju, ka šis ir ļoti labs noslēdzošais secinājums. Lies paldies komisijas pārstāvjiem, lies paldies klātsošiem par šīm diskusijām. Es domāju, ka bija ļoti iedarīgi par to diskutēt šodien. Esam nākuši klajā ar vairākām atziņām. Ir deputāti, kas nav varējuši ierasties objektīvi iemeslu dēļ, parasti mums nav apmeklējuma problēmas. Paldies vēlreiz. Un tā kā man nav sīkā komentāra par koordinātoru sanāksmes protokolu, tad, ja nav nekāda iebilduma, tad eh, pieļauju, ka šis protokols ir apstiprināts. Un tas arī būs eh, viss šodienai. Atgādinu, ka 29. novembrī 7. vakarā tiekamies ar Hovana kungu, kurš iepazīstinās mūs ar eh, komisijas paziņojumu par uh, KLP pēc 2020. gada. Tātad, protams, runa tur tikai par paziņojumu, pēc tam būs arī mūsu ziņojums, leģislatīvais, protams, likumdošanas priekšlikums. Protams, ka būs arī budžeta priekšlikumi. Lūk, tas viss vēl ir mūsu priekšā. Lūdzu, atcerieties. Trešdien, 29. novembrī, nākamnedēļ septiņos vakarā būs šī tikšanās. Rekomendācijas ir pieņemtas, tas ir izdarīts, tādēļ pasakos vēlreiz jums par uh, līdzdalību un vēlu veiksmīgu māju ceļu, jo, kā parasti, ceturtdienās beidzam darbu pirms pusdienlaika. Okay. Thank you.